Diamo inizio. Godātie deputāti, vai varam sākt darbu? Laipni lūgti visi šajā zālē. Priecājos visu šeit sveikt. Bet, nu, disciplīna, disciplīna. Sāksim ar darbu kārtības apstiprināšanu. Ja nav nekādu komentāru, tad tādā gadījumā šo darbu kārtību uzskatīsim par apstiprinātu tās pašreizējā versijā. Tālāk man jūs jāinformē, un daru to ar prieku, ka tūkojums pieejams visās valodās. Priekšādājs saka tūkiem paldies, un tūki cer, ka būs laba darba sesija. Tātad tālāk apstiprināsim protokolu sanāksmē, kas notika 1. un 2. decembrī. Ja šeit nebūs komentāru līdz sēdes beigām, tad šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Un tālāk priekšādātāja paziņojumu. Kā jau parasti, šī komitejas sanāksme tiek translēta intranetā, tātad webstrīmings notiek. Un uzreiz pārējām tālāk pie nākamā punkta, un nu grib mūsu vidū sveikt Eskilu Erlansonu. Jūs esat jau atkal šeit, Zviedrijas lauksiemniecības ministra kungs. Paldies, ka esat atvēlējis mums laiku un došu vārdu jums, lai jūs izklāstat, kā tad bija Zviedrijas prezidentūras panākuma darba rezultāti. To iezīmēja cita starpā tas, kas stājās spēlāk, spēkā Lisabonas līgums. Un sākās koplēmuma procedūra arī lauksaimniecības politikas ietvaros. Tātad vēl paldies, Eskili, jums un bez tālākas kavēšanās dod jums vārdu. Mycket, Paulo. Paldies, Paulo! Paldies godātajiem deputātiem, paldies priekšsēdētāju kungs! Ir pagājis gandrīz viens mēnesis kopš es prezidentūras eh, latiņu nodevu manam spāņu kolēģiem. Jāsaka, pēdējie seši mēneši bija ļoti intensīvi un ļoti interesanti, un mums izdevās panākt daudz. Seši mēneši nav garš periods, un tomēr mums izdevās panākt daudz. Es vēlētos izmantot šo iespēju pateikties eh, par ļoti lielisko sadarbību, kāda mums bija ar jums Eiropas parlamentu Zviedrijas, parlamentu, Zviedrijas prezidentūras laikā. Es esmu ļoti lepns par to, ko mēs esam sasnieguši sešu mēnešu laikā. Lisabonas līguma stāšanās spēkā nozīmē to, ka gan Eiropas parlamentam, gan padomē izmainās pilnvaras. Un tas tiešām mērā attiecās arī uz lauksaimniecības politiku. Es jums, parlamentā strādājošajiem, vēlu, no, novēlu veiksmi šajā darbā, lai sadarbībā ar citām Eiropas institūcijām turpinātu īstenot Lisabonas līguma mērķus. Manas trīs prioritātes Zviedrijas prezidentūras laikā. Mēs galvenokārt uzmanību vērsām uz zivsaimniecību. Īpaši, ja mēs skatāmies uz pieņemto likumdošanas aktu daudzumu, tad Zviedrijas prezidentūras laikā mums izdevās pieņemt 25 jaunus likumus. Taču tagad varbūt vēlētos mazliet parunāt par to, eh, kur mums bija sadarbība ar lauksaimniecības komiteju un runāt tieši par uzturu, par klimatu un par globālajiem izaicinājumiem. Ja mēs vēlamies nodrošināt uh, pārtiku visiem arī nākotnē, tad tas tiešām ir liels izaicinājums. Īpaši ņemot to, ka pavisam drīz uz pasaules dzīvos 9 miljardi cilvēku. 2009. gada novembrī mēs organizējām galotņu tikšanos par cilvēku nodrošināšanu ar pārtiku ANO konferences ietvaros, un šās konferences secinājumi bija sekojoši. Vispirms mums ir jānodrošina zināmas reformas apvienotajās nācijās un to komitejā par uzturu nodrošināšanu un jāizveido arī partnerība lauksaimniecības jomā. Eiropas Savienības līmenī vēlētos uzsvērt, ka padome pagājušā gada oktobrī pieņēma padomas lēmumu par nodrošināšanu ar pārtiku. Vienlaicīgi ar šo lēmumu Zviedrijas prezidentūra organizēja diskusijas par to, kā ir Eiropas Savienības politikai jātiek savērtai kopā ar pasaules nodrošināšanu ar pārtiku. Vēl viens no globālajiem izaicinājumiem un viens no visbūtiskākajiem jautājumiem, par ko mēs runājām rudenī, bija lauksaimniecības saistība ar klimata nozari. Un tā bija arī viena no manām prioritātēm Zviedrijas prezidentūras laikā. Kā jau teicu, tikšanās reizē ar jums septembrī, pagājušā gada jūlijā mēs padomē organizējām diskusiju un pieņēmām padomas darba dokumentu par to, kā, klimata, kā piemēroties klimata izmaiņām un ko darīt ar Eiropas lauksaimniecības politiku un rā, lauku reģioniem. Uh, Šī diskusija skaidri pierādīja, cik svarīgs ir klimata jautājums, un pierādīja arī to, cik tas būs svarīgs nākotnē. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums tuvākajā laikā ilgs laiks būs jāpavada tieši diskutējot par to, cik svarīga ir lauksaimniecības politika klimata izmaiņu novēršanā un par to, kāda izskatīsies lauksaimniecības politika Eiropā pēc 2013. gada. Vekšā septembrī mēs aizsākām to, ko mēs pabeidzām pagājušā gada decembrī, un visi mani kolēģi citās Eiropas Savienības dalību valstu valdībās bija viensprāts, ka lauksaimniecība un klimats ir ļoti svarīgi jautājumi, un tas, ka cilvēcei ir jāspēlē būtiskāka loma, piemēram, samazinot gan siltumnīcas gāžu izmešus, gan arī piemērojot lauksaimniecību klimatam. Jāsaka, ka gan vekšo tikšanās reize, gan tikšanās decembrī bija ļoti veiksmīgas. Man bija ļoti patīkami pierādīt maniem kolēģiem un parādīt maniem kolēģiem to Zviedrijas daļu, no kuras nāku es. Tā ir ar pļavām un laukiem piebērta ainava, tas ir ūdens, tie ir meži, tā ir mana Zviedrija. Un es vēlētos izmantot eh, šo iespēju un pateikties jums, Paulo, ka šajā tikšanās reizē piedalījāties arī jūs, un jūs veicinājāt arī mūsu diskusijas. Ko mēs vēl esam klim, darījuši klimata jomā? Mēs Zviedrijā rudenī organizējām divas konferences. Pirmā būs klimata klimats un uzturs, kurā mēs uzaicinājām gan patērētājus, gan arī pārtiks ražotājus par to, kā klimats ietekmē, jeb otrādi, kā uzturs ietekmē klimatu. Un nākamajā konferencē mēs diskutējām par to, kā Eiropas lauku reģioni varētu veicināt sabiedrības piemērošanos jaunajiem klimata izaicinājumiem, galvenokārt runājot par bioenerģijas ilgtspējīgu attīstību. Lauksaimniecības jomā rudenī mēs daudz runājām par vienu jautājumu, daudz vairāk nekā par citiem. Un tas parādījās arī ekonomiskās un finanšu krīzes gaismā, proti tā ir situācija piena tirgū. Kā jau teicu, kad es ar jums tikos pagājušā gada septembrī, Piena nozara ir viens no tiem jautājumiem, pret kuru mums ir jāizturas ar vislielāko nopietnību. Un šim jautājumam bija viena no prioritējamām, prioritējamām vietām arī Zviedrijas prezidentūras laikā. Kā jūs ziniet, visu lauksaimniecības produktu cenas ir kritušās, iepirkuma cenas ir kritušās, un Bāžas Eiropas piensaimnieku vidū ir pieaugušas dramatiski. Tas savukārt ir novedis pie tā, ka uz mums, lauksaimniecības ministriem, ir izdarīts spiediens, lai politiskā līmenī tiktu, spie, tiktu pieņemta lēmuma, kas ietekmētu piena tirgu. Tāpēc mēs organizējām ministru tikšanos, kurā mēs vēlējāmies sniegt dalību valstīm iespēju diskutēt par šo jautājumu. Lielākā daļa dalību valstu vēlas redzēt pasākumus cenu stabilizācijas ziņā un samazināt finansiālās grūtības. Pēc tam, kad komisija bija pieņēmusi lēmumu, arī mēs oktobrī un novembrī ministru tikšanās laikā pieņēmām attiecīgus lēmumus. Komisija ir izveidojusi augsta līmeņa darba grupu, kura sāks strādāt pavasarī. Es atbalstu šīs diskusijas, jo uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, lai mēs veicinātu piena tirgus dzīvotspēju. Es uzskatu, ka augstā līmeņa darba grupas e, secinājumi būs viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem tam, kā lauksaimniecības politika ES izskatīsies pēc 2013. gada. Diskusijas par to, kāda būs šī lauksaimniecības politika, turpinājās Zviedrijas prezidentūras laikā, bet aizsākās jau agrāk. Decembra padomas tikšanās laikā mēs organizējām orientējošas debatas par lauku reģionu attīstību. Debatēs galvenā uzmanība tika vērst uz to, kā tikt galā ar tiem izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd sastopas Eiropas lauksaimnieki un reģioni. Kā efektīvāk izmantot eh, lauksaimniecības rajonu resursus. Debates eh, var uzskatīt par eh, nepabeigtām, jeb pareizāk sakot, tās turpināja klimata diskusijas ministra padomē. Un tas, ka pilnīgi visas dalību valstis akceptēja četrus vidas izaicinājumus - klimata izmaiņas, energo ilgtspējība, ūdens pārvalde un bioloģiskās daudzveidības sadarbība. Tātad šie četri mērķi, kas Eiropas lauksaimniecībā ir ļoti būtiski, šobrīd ir pieņemti politiskā līmenī. Runājot par septembri, toreiz mēs ļoti run, daudz runājām par likumdošanas vienkāršošanu un par administratīvā sloga samazināšanu. Padomas sēdē decembrī padome sagatavoja ziņojumu par dalību valstu 39 priekšlikumiem par to, kā vienkāršot ES lauksaimniecības politiku. Un arī pārējās aktivitātes, kuras ir domātas ES lauksaimniecības politikas vienkāršošanai, šobrīd jau sāk darboties. Un es tiešām ceru, ka dalību valsts iesniegtie labie priekšlikumi arī tiks īstenot dzīvē. Protams, ka ir svarīgi, lai lauksaimniecības politika izprastu gan lauksaimnieka, gan arī citas ieinteresētās puses. Bet, protams, vēl bez tam ir ārkārtīgi svarīgi, lai politikai būtu leģitimitāte iedzīvotāju prātos. Es esmu tiešām pateicīgs par sadarbību, kāda mums Zviedrijas prezidentūrai bija ar jums, Eiropas parlamentu un galvenokārt ar jums, lauksaimniecības komiteju likumdošanas pārskatīšanā un to dzīvnieku aizsardzībā, kur tiek izmantot zinātniskiem mērķiem. Tas bija viens no smagākajiem koplēmuma procedūras momentiem, par kuru bija atbildīgs es. Un pateicoties konstruktīvai sadarbībai, mums izdevās panākt konstruktīvu vienošanos starp padomi un parlamentu par šī likumdošanas akta būtību. Un tagad Spānijas prezidentūrai būs jāturpina diskusijas par to, kā uh, šo uh, likumdošanas priekšlikumu piemērot jaunajam Lisabonas līgumam. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri piedalījās šā ziņojuma sagatavošanā un galvenokārt referentei Elizabetei Jēglerskundzei. Jaunā direktīva būs būtisks solis uz priekšu labākai dzīvnieku aizsardzībai zinātniskiem mērķiem, vienlaicīgi mēģinot palielināt arī Eiropas zinātnieku konkurētspēju pasaulē lai runātu par veselīgiem dzīvniekiem. Prezidentūra organizēja starptautisku konferenci Upsalā pagājušā gada oktobrī. Šajā konferencē tika runāts par Eiropas finansēto eh, pētniecības projektu par dzīvnieku labturības kvalitāti. Decembrī lauksaimniecības ministri organizēja konstruktīvu dis diskusiju par to, kas manai sirdī ir ļoti tūs jautājums, proti par to, kā Eiropas Savienībā turpmāk organizēt dzīvnieku labturības un uzraudzības jautājumus - mežsaimniecība. Bija ļoti intensīvas diskusijas, un decembrī mums izdevās panākt vairākus politiskus lēmumus par to, kādi būs e, noteikumi un normatīvie akti tiem, kuri piedalās Eiropas Savienības koksnes tirgū. Mēs vēlamies vienlaicīgi radīt, ne, mēs vēlamies izvarīties no neproporcionāli lielās administratīvās nastas, un es ceru, ka Spānijas prezidentūras laikā izdosies vienoties visām iesaistītajām pusēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši lauku reģionu attīstībai, bet arī nodarbinātībai ikvienā Eiropas dalību valstī. Mums ir nepieciešama ilgtspējīga energoražošana, un mums ir jāizvairās eh, no situācijas, kurā koks, kas ir ļoti vidē draudzīgs materiāls, tiktu izmainīts par citiem materiāliem, kur ir vidē nedraudzīgāki. Tas bija tas, ko mēs bijām sasnieguši Zviedrijas prezidentūras laikā. Es ceru, ka mums būs interesants diskusijas par mūsu darbu pagājušā rudenī. Paldies! Grazie. Grazie. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies ministra kungam. Paldies par šo ļoti līdzsvaroto priekšnesumu, par to entuziasmu, ko izrādījāt sava darba laikā Zviedrijas prezidentūras gaitā. It īpaši, nu tagad, kad uh, ārā ir tik augsts laiks, es domāju, ka svarīgs šāds ļoti karstas, sasildošas debats par lauksaimniecību sarakstā ar Elizabeti Jēgle. Viņa ir pirmā Un lūdzu, Jēklas kundze došu to līdz arī vārdu. Liels paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs. Paldies, ka esat ieradies pie mums un pastāstījāt par, to, par savu darbību iepriekšējos sešos mēnes, mēnešos, ka pastāstījāt par savām prioritātēm pārtīks drošības jomā, nekaitīguma jomā, klimata jomā, lauksaimniecības jomā lauku attīstības jomā. Tas ir jomas, kas um, nešaubīgi būs arī mūsu turpmākā darba ietvaros. Mēs ar jums sadarbosimies. Kas attiec uz direktīvu par dzīvnieku, par eksperimentiem ar dzīvniekiem, Mēs pie tā strādājam sešus mēnešus kopā ar komisiju un padomu un gribu teikt jums lielu paldies par šo izcilo sadarbību. Tas bija ziņojums, kur gatavojām jau ņemot vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanos, tuvojoties Lisabonas līguma spēkā stāšanās dienai. Um, sapratām, ka bija vairāk aspektu, kurus nebijām pietiekami izvērt, izvērtējuši iepriekš, tīri par tehniskiem jautājumiem runājot. Šeit grupās panācām lielu vairākumu, radām vienošanos visu starpā, un par to jums liels paldies. Jāsaka, darbs nebija viegls, jautājums bija ļoti sarežģīts. Eksperimenti ar dzīvniekiem, tas nekad nav bijis viennozīmīgs jautājums. Mums tie jautājumi, kā sabiedrībā, ir ļoti svarīgi, un arī mums kā deputātiem šie jautājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Pieņemu, ka jūs kā lauksaimniecības ministrs Zviedrijā šo darbu turpināsiet un ka mums saglabāsies draudzīgs attiecības arī ar jums. Un ceru, ka nākotnē jūs turpināsiet tāpat atbalstīt mūs, mūsu darbā. Nu, pa laikam droši vien jums nāksies paust arī citādākus, atšķirīgus viedokļus, bet augstu vērtēm tieši jūsu atklātību un atvērtību šajā viedokļu apmaiņā. Un esmu pārliecināta, ka tas nāks par labu arī lauksaimniecības politikai kopumā. Paldies par to pārskatāmību, ko nodrošinājāt savā vadībā. Un tieši tāpēc darbs arī tik veiksmīgi virzījās uz priekšu. Lielas paldies vēlreiz! Grazie! Lielas paldies, saka priekšsādātājs! Paldies, Elizabete, jums! Tālāk nākamais runātājs Mārtiņš Kaslets. Ministra kungs! Esmu tiešām pateicīgs jums par jūsu darbu. Jeglas kundze pareizi pateica, jūs tiešām bijāt tas, kas nodrošināja pārskatāmību lēmumu pieņemšanā. Jūs pieejāt lietām ļoti atklātā veidā. Tas nebūtu nebija jums viegli, to es saprotu. Īpaši laikā, kad lauksaimniecība sastopas ar krīzi, ņemot vērā īpaši pārtikas krīzi un kopējo tautsēmniecības krīzi, īpaši te runājam par piena sektoru. Jūs arī nosūtījāt signālus par to, ka esat gatavs runāt ar cilvēkiem, arī dzīvot ar, pas, ar cilvēkiem, kas nav bijuši iesaistīti diskusijās, un par to jums tiešām liels paldies. Jūs pieminējāt arī klimata pārmaiņas. Tā ir joma, kas turpmākas gados pilnīgi noteikti būs mūsu darbu kārtībā. Par to vēl runāsim un spriedīsim daudz un dikti. Kopenhāgenes konferences, kā mēs zinām, nesasniedza īpaši liels panākums. Un tieši lauksaimniecības jomā mums ir jādomā par šo klimatu pārmaiņu jautājumu, un tas jādara diezgan robusti, pārliecinoši. Tāpēc ceru, ka arī rītdien pieņemamā ziņojuma devums šeit būs nozīmīgs, jūs devis savu uh, impulsu, savu grūdienu tālākai darbībai un ceru, ka turpināsiet sadarboties ar šo komiteju. Šai komitejā mēs sastopamies ar jaunu ēru, ko nes līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Būs daudz ciešāka sadarbība ar padomu, un ticiet man, mēs izmantosim šo iespēju, lai virzītu uz priekšu ļoti grūtās un sarežģītās debatas par tādiem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecību. Kopīgiem spēkiem es patiešām ceru, mums arī izdosies panākt auglīgu, produktīvu dialogu. Paldies jums! Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Obrigado, <coughs> prezidents. Liels paldies, saka nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Ministru kungs. No savas puses un arī savas grupas vārdā gribu patiešām jums pateikties par prezidentūrā paveikto. Tā bija ļoti mierīga, rāma prezidentūra, To iezīmēja labas attiecības starp jums un Eiropas parlamentu, gan runājot par klimatu, gan par citiem jautājumiem, piemēram, tādiem kā dzīvnieku labturība. Prezidentūra runāja par visiem šiem ļoti aktuāliem jautājumiem, piemēram, šī traģiskā situācija piena sektorā. Un kā jau jūs labi saprotat, Tad tagad, kad lūk apskatām pagājušos sešus mēnešus, mēs šeit parlamentā tomēr esam nobežīsies par vienu lietu, un tā ir tā tuvākā nākotne, un tā ir KLP, jeb kopējās lauksaimniecības politikas tuvākā nākotne. Gada beigās, pēc tikšanās Parīzē, jūs nācāt klajā ar izteikumiem starp 22 dalību valstīm un aizstāvējāt spēcīgu kopīgo lauksaimniecības politiku uzklausījām kritiku, ko izteicāt par šo sanāksmu, un tāpēc gribēju lūgt jums pāris skaidrojumus. Mēs tāpēc ceram, ka Zviedrija palīdzēs mums šeit nonākt pie tādas taisnprātīgākas, godīgākas KLP ar adekvātu finansējumu. Un tāpēc vēlētos, lai jūs pastāstāt, eh, nu tagad prezentūras noslēgumā, mēs to, protams, vērtējam pozitīvi, lai vēl pastāstat vēl vairāk par to, vai varam rēķināties ar Zviedrijas atbalstu tuvākajā nākotnē, tīpaši pie šī ļoti satraucošā temata. Paldies, saka priekšādājais. Paldies, Luis. Tālāk, Haukins kundze. Ja, tak, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlētos no sirds pateikties Zviedrijas prezidentūrai. Man ir pavisam vienkāršs, bet kritisks jautājums, un tas būs saistīts ar Kopenhāgenes galotņu tikšanos, ja Kopenhāgenes klimata konferenci. Klimata sarunas, jā, kas tur pietrūka? Tur pietrūka tas, lai Zviedri uzņemtos atbildību par mežsaimniecību. Mežsaimniecība ir būtiska klimata izmaiņu veicināšana, un bija ļoti nepatīkami redzēt, ka Zviedrija pieturējās pie nacionālās politikas aiz sardzēgāšanas un runāju tikai par Zviedrijas interesēm. Es saprotu, ka jūs to darījāt kopā ar Somiju un Austriju, kurām arī bija pašām savas nacionālās stratēģijas, taču tas būtu palīdzējis visiem, ja Zviedrija kā prezidējušā valsts Eiropas Savienībā būtu palīdzējusi dalību valstīm proti izmantojuši šo vēsturisko brīdi un pacēlus mežsaimniecību klimata galotņu tikšanās brīdī starptautiskā darba kārtībā, jo tikai tad mums būtu izdevies sasniegt rezultātu, par kurām visas mežsaimniecības valstis varētu vienoties. Tas bija viens no iemesliem, tiesa gan nevienīgais, bet viens no iemesliem, kāpēc Eiropas Savienība sabruka dažādās dalību valstīs un to interesēs, un nevis Zviedrija vadīja kā prezidējošā valsts Eiropas Savienības sarunās šajās klimata konferencē. Un es vēlētos pajautāt tev, uh, Kādu lomu Zviedrija spēlēs nākotnē, lai mēs varētu tiešām apvienot Eiropas Savienības dinamiskos procesus meža saimniecībā un strādāt visas pasaules labā, lai nebūtu tā, ka katra dalība valsts veicinātu tikai savu nacionālo interešu aizstāvību, bet izveidotu tādu meža saimniecību, kas būtu ilgtspējīga, lai nebūtu tā, ka katrs velk deķīt uz savu pusi. Vai Zviedrija kaut ko darīs, lai izveidotu šādu, e, šādu situāciju? Es negribu šeit slavenāt Dāniju, un tomēr šajā punktā man tas ir jādara. 2005. un 2007. gadā Zviedrija kopā ar Somiju un Austriju pateica, ka viņi nepiekritīs kopīgai Eiropas Savienības politikai. Tas, ka Zviedrija īstenoja šādu nacionālo stratēģiju, neļāva Eiropai īstenot kopīgu stratēģiju. E, tas ir saistīts arī ar gaisa piesārņošanu, bet tas it kā varbūt neatiecās uz lauksaimniecību. Tātad es vēlētos redzēt, vai jūs mēģinātu piemērot klasisku zviedrisku problēmu risinājumu arī klimata izmaiņu risināšanā. Bene, gra... Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Magines skundzē vārds, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Nu, es tāpat kā visi citi kolēģi gribēju teikt paldies ministra kungam. Bet gribēju pieminēt jautājumu, ko apspriedām pirms stundas deputātu starpā šo supermarketu iepirkšanas spēku. Nu, Varbūt jūs varat pasāstīt, ko par to domā padomu. Es zinu, ka tā, šis temats ir daļa no apspriedama arī komisijas līmenī. Ja mēs vaicāsim ražotājiem vairāk pievērsties tirgum, vairāk koncentrēties tirgiem, pārliecināties, ka tirgus darbojas to labā, tad mēs redzēsim, un to arī saka eksperti, ka tirgus šobrīd nedarbojas lauksaimniecības produktu ziņā tā, lai aizstāvētu ražotāju interesi. Es gribēju vaicāt, kāds ir, kāds ir jūsu viedoklis par šiem supermarketiem, par lielajiem veikaliem un to iepirkšanas spēju un attiecīgi spēku ko viņi īsteno. Paldies, saka priekšādātā Maginas Gunzei. Klaid Žilai vārds jums. Uh, uh, Džordž turpina. Es arī gribēju teikt paldies ministra kungam. Saka Džordžs Lajons. Mēs uh, Kā jau citi deputāti teica, sastapāmies ar dažiem ļoti nopietniem jautājumiem, piemēram, Kopenhāgenes samets, bija arī īrijas referendums, bija arī finanšu krīze. Un viens punkts, kam gribētu pievērsties, gribēju lūgt jūsu viedokli par to, un tas ir šis krīze, ar ko sastapās mūsu komiteja, bija piena krīze, tā kā ražotājs visā Eiropā. Gribēju vaicāt, vai esat pārdomājis par to, uh, vai rīcība, ko īstenoja komisija šai saistībā un instrumenti, ko jūs izmantojāt, var likt mums kaut kā mācīties no tā visa un vai var palīdzēt mums novērt zināt, līdzīgas krīzes arī nākotnē, piemēram, laikā pēc 2013. gada. Vai jūs domājat, ka reakcija bija pietiekama ātra? vai mūsu rīcībā bija parasti pareizie instrumenti, lai šo krīzi atrisinātu? Un vai jūs uzskatāt, ka tā visa rezultātā panācām uzlabojumu, vai tiešām šis tirgus ir attapies no problēmām, ar ko tas sastapās? Grāci, Džordž. Paldies, Džordž, saka priekšsādātājs. Tā, tālāk vēl kāds varbūt, ja grib uzdot jautājumu. Nē, ja nē tad tādā gadījumā došu vārdu ministra kungam, lai viņš varētu atbildēt uz šiem komentāriem un arī jautājumiem, ko dzirdējām. Tak. Paldies, Paulo! Jā, arī paldies visiem deputātiem, kur uzdev jautājumu. Mēģināšu pēc labākās sirdsapziņas un zināšanām kopīgi atbildēt, ja pareizāk sakot, komentēt jūsu jautājumus. Vispirmām kārtām vēlētos eh, pateikt kaut ko Lisabons līguma sakarā. runājot par Zviedrijas nostāju pirms prezidentūras sākuma, bija sekojoša. Darīt visu, kas ir prezidentūras spēkos, lai ratificētu Lisabonas līgumu un sāktu tā realizēšanu dzīvēm. Zviedrijas premjerministrs tiešām milzīgi daudz enerģijas, laika un nervu veltīja Lisabonas līguma pieņemšanai, jo Zviedrijas nostāja bija vienota Eiropai Lisabonas līgums ir vajadzīgs. Tas savukārt noved pie tā, ka dažādās ministru padomēs viedoklis no Zviedrijas puses bija vienots. Proti mēs vēlējāmies redzēt situāciju, kurā līdz Lisabonas eh, stāšanās spēkā mēs vēlētos jau mazliet izmēģināt koplēmuma procedūras aspektus tādās jomās, kurās līdz Lisabonai tie netika piemēroti. Vēl bez tam Es varbūt vēlētos izteikt komentārus par labturību, dzīvnieku labturību un turēšanu. Katrā ziņā es kā Zviedrijas lauksaimniecības ministrs esmu tikai un vienīgi ieinteresēts, lai mēs stiprinātu dzīvnieku tiesības pilnīgi visos Eiropas stūros un nostūros. Es esmu pārliecināts, ka ir vienlīdz svarīgi, lai ikvienā Eiropas vietā dzīvnieki justos labi. Un, protams, pie tā es turpināšu strādāt arī turpmāk, arī ārpus Zviedrijas prezidentūras. Un esam tiešām laimīgs, ka mums ir izdevies sasniegt tik labus rezultātus zinātnē izmantojamo dzīvnieku aizsardzībā. Vēl bez tam es vēlētos uzsvērt, ka mums viena no galvenajām prioritātēm, ja tāda kā pilotu prioritātēm, bija runāt par klimatam veltītiem zinātnes pētījumiem līdz Kopenhāgenes konferencei. Mums no lauksaimniecības puses ir ļoti daudz darāmā, tātad no lauksaimniecības puses mēs varam daudz palīdzēt klimatam un arī no meža puses varam. Mēs Zviedrijā jau daudzus gadus esam īstenojuši ilgtspējīgu meža saimniecību. Ko tas nozīmē? Mēs esam izveidojuši ekonomisku labklājību vienā no Eiropā kādreiz pirms simts gadiem visnabadzīgākajā valstī. Šobrīd Zviedrijā mums ir energoražošana, kas nāk no Zviedrijas mežiem un kas sastāv 27% no visiem energo no visas elektroenerģijas, kas tiek izmantota Zviedrijā. Zviedrija ir ļoti industrializēta, un vēl bez tam mēs esam izstiepta valsts, atrodamies Eiropas ziemeļos, kur laika apstākļi bieži mainās un ļoti bieži ir augsti un mitri nepatīkami. Tas ir novedis pie situācijas, kurā šodien mums Zviedrijā ir vairāk procentuāli mēža nekā jebkad agrāk bijis. Zviedrijā mums ir daudz vairāk meža šobrīd nekā bija jau kad agrāk. Un patiesībā es e, vēlētos, e, lai tāda pati situācija būtu arī citās valstīs. Tas ir novedis pie ekonomiskās labklājības, tas ir novedis pie nodarbinātības palielināšanās arī reti apdzīvotās teritorijās, tas ir nodrošinājis bioloģisko daudzveidību un tas ir palīdzējis mums uzturēt klimata izmaiņas adekvātā līmenī. Līdz ar to tas ir ļoti labs pamats mums strādāt tālāk un ieteikt kaut ko citiem. Tādējādi mums izdevās arī izpildīt mūsu mērķi, proti nodrošināt padomes vienotu nostāju, pierādīt mūsu rīcības spēju, runājot par mežu, par mežu produktiem un par baļķiem. Tas bija tā saucamais diligence pro produkts, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Spānijas prezidentūras laikā padomu vienosies ar parlamentu, lai šī uh, regula un šīs direktīvas sāktu darboties. Eiropai ir nepieciešama ilgtspējīga meža saimniecība, jo tā tiešām nodrošina jaunas darba vietas, ilgtspējīgu mežsaimniecību un nelegālo meža izciršanu, kas šobrīd tik ļoti nāk par sliktu citām pasaules daļām. Visbeidzot, runājot par to vularitāti, kuru mēs šobrīd redzam lauksaimniecības produktu tirgū. Es aplaudēju, kad komisija apgalvo, ka tā izvērtēs konkurences situāciju lauksaimniecības produktu tirgū. Es aplaudēju un uzmanīgi klausos un izpildu, kad komisija pieprasa, lai dalību valstis izvērtētu konkrētajā dalību valstī konkurences situāciju lauksaimniecības produktu tirgū. Mans viedoklis ir sekojošs. Viens no būtiskākajiem iemesliem tam, kāpēc mums šobrīd ir tādas cenu svārstības, kādas tās ir lauksaimniecības tirgū. Mans viedoklis ir tāds, ka mums ir ļoti slikti konkurences apstākļi, piemēram, gan starp primārajiem ražotājiem, proti zemnieku, gan arī tālāk jau starpnieku posmos. Šobrīd ir ārkārtīgi spēcīgi tirgus spēki, kuri iestājas par zemnieku aizstāvību Bet vēl spēcīgāk šie tirgus spēki darbojas pēc tam, kad zemnieks savu produkciju ir pārdevis. Līdz ar to zemnieks paliek neaizsargāts, un šobrīd mēs Zviedrijā mēģinam izvērtēt šo situāciju, komisija mēģina izvērtēt situāciju Eiropas tirgū, un es tiešām esmu priecīgs, ka, ticu, mums visiem kopā izdosies situāciju novērst un izskaust, jo tas ir jādara. Tas jebkurā gadījumā nozīmē, ka Eiropas lauksaimnieki vairs nespēja konkurēt, un tas nozīmē arī to, ka patērētājs, gala patērētājs maksā milzu summas, bet zemnieks nesaņem neko, saņem tikai starpnieks. Paldies, Paulo! Bene, grāts! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, paldies jums, ministra kungs! Paldies par lielisko darbu, ko paveicāt Zviedrijas prezidentūras laikā. Nu, un tagad viens minūtes pauzīte, lai es varu pavadīt ministru tālāk viņa gaitās. Viņš var atstāt šo telpu. Tikmēr žigli sagatavojiet savus balsošanas kārtas, jo tikko es atgriezīšos tāpat, tā mēs tūlīt sāksim balsošanu. Lūdzu, vienu minūtu. See you. See you. You have a chance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

Siamo d'accordo, iniziamo, perché abbiamo una lunga lista. Kolēģi, varbūt mēs varētu atkal sākt strādāt. Eh, darīsim to ātri. Mums ir jābalso par 200, vairāk kā 200 grozījumiem, kas ir iesniegti par Tarabels kunga eh, ziņojuma projektu. Ēnu referenti ir vienojušies par vairākiem kompromisu grozījumiem, un tas padarīs manu darbu daudz vieglāku. Tātad es gribētu arī uh, apsveikt pārstāvis no komisijas. Uh, tātad vairākus pārstāvis no uh, patērētāju tiesību uh, aizsardzības ģenerāldirektorāta, un tagad vārds tiek dots Tarabelskungam. Viņš īsumā pastāstīs par šo dokumentu, pirms mēs sākam balsot. Tātad paldies Markam par visu izdarīto darbu. Jās paldies, priekšsēdētāji. Es neiedziļināšos detaļās, jo mēs jau par to esam runājuši dažādās grupās. Man liekas, ka šeit ir labi kompromisa grozījumi, un tas ir viss, viss demokrātiskā procesā nolemts. Esam tikušies ar ēnu referentiem un komisijas pārstāvjiem, un visi ir snieguši savu devumu. Uh, Šis dokuments uh, ir bijis interesants daudziem cilvēkiem, piemēram, Lulingas kungam, Nikolsona kungam uh, un citiem, arī viņu asistentiem. Es arī gribētu pateikties uh, šīs te komitejas sekretariātam, īpaši Ramas kungam, arī maniem darbiniekiem, kas uh, strādāja līdz pat pēdējiem brīdim pie šī dokumenta. Uh, Tātad skaidrs, ka šis eh, risinājums nepatiks visiem, bet eh, man liekas, ka mēs esam padarījuši labu darbu. Un varbūt, ka mums vajadzētu sākt ņemot vērā to, ka būs ilgs balsojums, bet, nu, pateicos visiem par sadarbību. Paldies, Tarbēl kungs. Lulings kundze vēlas izteikties. Jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es savukārt gribētu pateikties Tarbelo kungam. Uh, viss šis darba process ir bijis diezgan skaidrs. Uh, mēs esam labi vienojušies par kompromisiem. Un mēs esam vienojušies arī par loģiskiem risinājumiem, atzinumiem un uh, panākuši tādus priekšlikumus, ar kuriem var uh, strādāt un kurus visi var pieņemt. Es gribētu atsaukt 110. grozījumu, jo mēs esam vienojušies par otro kompromisu. Paldies, Lulings kundze, saka priekšsēdētājs. Tādā gadījumā mēs sāksim ar 111. grozījumu, bet pirms mēs sākam pārbaudīsim, vai uh, balsošanas ierīce strādā. Tātad Tātad izmēģinājumu balsojums, vienkārši mēģiniet balsot, lai mēs varam pārbaudīt, kā viss strādā. Tātad paldies, vai pre, eh, es atvainojos par vai pret, vai atturaties vienalga kādu balsojumu varat norādīt. Vai visi ir nobalsojuši? Lielas paldies! Mēs varam beigt balsot tādā gadījumā. Tātad izskatās, ka viss strādā. Tātad mēs zinām, ka viss strādā, varam sākt īsto balsojumu. Un sākam ar 111. grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Tātad beidzam balsot. Grozījums tiek pieņemts. 112. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums, nākošais tātad. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Tā tad noraidīts. 114. grozījums. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums tiek apstiprināts. 115. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Tātad noraidīts. 116. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 117. grozījums ir noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 118. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 118. Mm, grozījums ir noraidīts. 119. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 119. ir pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22. grozījums ir pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 120. ir pieņemts. 121. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 121. grozījums tiek noraidīts. 122. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 122. tiek noraidīts. 123. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tiek noraidīts. 124. grozījums. Kas ir par? Beidzam balsot. Tiek noraidīts. 125. grozījums. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. 125. tiek noraidīts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24. tiek pieņemts. 126. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 126. tiek noraidīts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25. tiek pieņemts. 127. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 107. tiek noraidīts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26. tiek noraidīts. 128. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 128. tiek pieņemts. 129. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 129. tiek pieņemts. Un tagad mēs balsosim par kompromisa grozījumu pirmo. Tātad pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Tātad pirmais kompromisa grozījums tiek pieņemts. Tagad mēs nedaudz uh, samainīsim kārtību un 29. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 29. tiek pieņemts. 137. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 137. tiek pieņemts. 138. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 138. tiek pieņemts. 139. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 139. tiek pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30. tiek pieņemts. 140. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 140. tiek noraidīts. 141. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 143. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 143. tiek pieņemts. 142. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 142. tiek pieņemts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31. tiek pieņemts. Un tagad mums ir otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot par šo kompromisu grozījumu numur divi. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis grozījums tiek pieņemts. Tagad trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši par šo kompromisa grozījumu? Beidzam balsot. Trešais kompromiss grozījums tiek pieņemts. Un tagad 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33. grozījums tiek pieņemts. Tagad 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34. tiek noraidīts. 154. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 154. tiek pieņemts. Tagad 157. Lajan kungs. Tātad balsojam par 157. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 157. tiek pieņemts. Tagad 162. Nikolesko kungs. Sākam balsot. Beidzam balsot. 162. grozījums tiek noraidīts. 163. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek pieņemts. 164. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 164. tiek pieņemts. 36. grozījums. Beidzam balsot. 36. grozījums tiek noraidīts. 165. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 165. tiek pieņemts. 166. sākam balsot. Beidzam balsot. 168. grozījums tiek pieņemts. 167. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 167. grozījums tiek pieņemts. Tagad 168. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek noraidīts. 169. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 169. grozījums tiek pieņemts. 170. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 170. tiek noraidīts. Nē, Lulīngas kundze atvainojas, šis e, grozījums tiek pieņemts. 171. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 171. grozījums tiek pieņemts. 37. grozījums. Tā tad atkrīt. Tagad 172. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 172. grozījums tiek pieņemts. Un tagad Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais kompromisa grozījums tiek pieņemts. Un tagad 180. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 180. grozījums tiek noraidīts. 181. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mums šeit ir eh, problēma, jo tautas partijā pārāk daudz biedru balso. Mums atkal jābarso par 182. Eh, grozījumu, jo tautas partijā ir par vienu balsi vairāk nekā pienāktos. Tātad atkal balsojam par 182. grozījumu. Un balsojiet tikai tie, kam ir tiesības balsot. Sākam balsot. Paldies, beidzam balsot. Tātad 182. tiek noraidīts. 184. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek noraidīts. Tātad 184. grozījums. Tagad 183. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 183. grozījums tiek pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39. grozījums tiek pieņemts. 185. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 185. grozījums tiek noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40. grozījums tiek pieņemts. Tagad 186. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tiek pieņemts 187. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 187. grozījums tiek noraidīts. 191. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 191. grozījums tiek pieņemts. 193. grozījums tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. 193. tiek pieņemts. Tagad piektais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piektais kompromiss grozījums tiek pieņemts. Tagad 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 43. grozījums tiek noraidīts. Divsimt otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 202. tiek pieņemts. 203. tagad sākam balsot. Beidzam balsot. 203. tiek pieņemts. 44. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 44. tiek pieņemts, 204. tagad sākam balsot. Beidzam balsot. 204. tiek noraidīts. Tagad 210. Sākam balsot. Beidzam balsot. 210. tiek pieņemts. 211. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 211. grozījums tiek pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45. tiek noraidīts. 212. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 212. tiek noraidīts. 214. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 214. tiek noraidīts. 216. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 215. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 215. tiek noraidīts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad tagad 213. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 213. grozījums tiek noraidīts. 219. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 219. tiek pieņemts. Tagad 220. grozījums Raimers. Tātad 220. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 221. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 221. tiek noraidīts. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48. tiek noraidīts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 49. tiek pieņemts. 50. grozījums tiek atsaukts. Tagad 222. Sākam balsot. Beidzam balsot. 222. tiek noraidīts. 223. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 223. tiek pieņemts. Tagad mums ir sestais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Tātad par sesto kompromisa grozījumu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad septītais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimti divdesmit septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 200. 28. nē, tas bija tāds pats kā iepriekšējais. Tagad 229. Magines iesniegtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 229. tiek pieņemts. 230. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 230. tiek pieņemts. 51. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51. grozījums tiek noraidīts. Tagad 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 52. grozījums tiek noraidīts. 232. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 232. tiek pieņemts. 233. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 233. tiek pieņemts. Divsimt trīsdesmit ceturtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. 53. grozījums tiek pieņemts. 235. grozījums, ko iesniedz Kostingers. Sākam balsot. Beidzam balsot. 235. grozījums tiek noraidīts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot tiek noraidīts. 236. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tiek pieņemts. 237. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 237. tiek noraidīts, 238. Nē, tas ir tāds pats kā iepriekšējais. Tad tagad 240. grozījums. Ar, sākam balsot, beidzam balsot. 240. tiek pieņemts. 243. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 243. tiek pieņemts. 244. À, tas bija tāds pats kā iepriekšējais. Tad 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. tiek pieņemts. Divsimt četrdesmit sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 246. tiek noraidīts. 247. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek pieņemts. 248. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 248. grozījums tiek noraidīts. 57. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 57. grozījumu. Vai jūs atsaucat šo grozījumu? Mm, izskatās, ka jā. Tātad 57. grozījumu nu pat atsauca. Tad mēs pārējām pie 249. grozījuma. Vai arī to jūs atsaucat? Mm, Tarabels kungs, es tikai īsumā izskaidrošu. Kā jau es sākumā teicu, uh, Mēs e, gribējām rādīt pozitīvu signālu, lai cilvēki sāktu domāt. Un e, man liekas, ka varbūt šādi mēs ieviesīsim kaut kā līdzīgu sistēmu, kā tas būtu ar um, luksaforu sistēmu, un, un ko es principā neatbalstu. Es atbalstu lietas, kas varbūt nav īsti Mm, nepārāk labas cilvēkiem, pat ja tur, eh, piemēram, ir eh, liels kaloriju saturs. Tomēr šos produktus var eh, mazos daudzumos lietot pārtikā, un tāpēc es esmu gatavs atsaukt. Paldies, Dalbels kungs, priekšsēdētājs saka. Tad pārējiem pie 249. grozījuma. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot, pieņemts. Tagad 261. grozījums. Sākam balsot. Uh, 61. grozījums. Mēs aizskrējam uz priekšu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 261. Eh, par to mēs nobalsojam, tas tiek pieņemts. Ko viņi? Okay. No, uh, uh, Mr. Van Houten wants. Prego. Uh, uh, Chairman, no, I'm just a bit confused. Priekšsēdētājs īsti nesaprat par to pēdējo. Par vienu es balsoju tā un par otru savādāk. Un Un tagad mēs it kā pie pirmā atgriežamies. Es iespējams, ka nepareiz nopalsoju. Varbūt, ka mēs varētu pārbalsot par šiem diviem grozījumiem. Un tātad par 261. un 61. grozījumu. Īstenībā mēs beidzām balsot par 261. grozījumu. Jo tad, kad mēs pieņēmām um, iepriekšējo, tad mums automātiski bija jāpāriet pie 261. Tātad mēs esam pieņēmuši 261. grozījumu. Tad pārējiem pie 264. grozījuma. Es mainīju savu balsojumu, jo jūs teicāt, ka mēs balsojam par 61. Un tad pēc tam atkal, ka par 261. es gribēju teikt, ka es par šiem grozījumiem balsotu atšķirīgi, vai mēs varam vēlreiz par 261. balsot. possiamo ricordare. Eh? No. No, non cambia comunque. Uh, però se vogliamo... Bet tas nemaina rezultātu jau kādā gadījumā. if he voted differently. Uh, uh, se guarda il risultato del voto del 261 che... Ja jūs paskatītos uz uh, rezultātu balsojumam par 261. grozījumu, jūs redzat, ka jūsu balss šeit neko nemainītu. Mēs īsti nevaram balsot par šo grozījumu atkal. Un saskaņā ar reglamentu tas nav iespējams, un, un, un man būs eh, jāiet uz priekšu, un, un, un tagad mēs balsosim par 264. grozījumu. Tātad visi uzmanību. Mēs nobalsojām par 261. grozījumu, par to mēs vairs nevaram balsot, tāpēc balsosim par 264. grozījumu, sākam balsot. Tātad balsojam par 264. grozījumu, ko izsniedz Rēmers. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 265. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 265. tiek pieņemts. 266. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 266. tiek noraidīts. 267. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tiek pieņemts. Tagad 269. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek pieņemts. 65. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 65. tiek pieņemts. 66. grozījums. Sākam balsot. Tātad balsojam, balsojam, beidzam balsot par 66. Tiek pieņemts šis grozījums. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 67. tiek pieņemts, tagad 68. sākam balsot. Beidzam balsot. 68. tiek pieņemts. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 69. grozījums tiek pieņemts. 270. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 270. grozījums tiek pieņemts. Tagad balsojam par 70. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. 70. grozījums tiek pieņemts. 71. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 71. tiek pieņemts, tagad 72. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 72. grozījums tiek pieņemts. 272. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 272. grozījums tiek pieņemts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 73. grozījums tiek pieņemts. 74. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 74. grozījums tiek pieņemts. 75. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 75. grozījums tiek pieņemts. 273. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 273. grozījums tiek noraidīts. 274. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 274. tiek noraidīts. 275. tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek pieņemts. 276. Sākam balsot. Beidzam balsot. 276. tiek noraidīts. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 76. tiek pieņemts. 277. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek pieņemts. 278. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 279. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek pieņemts. 280. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 280. tiek noraidīts. 281. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 281. tiek pieņemts. 282. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 282. tiek pieņemts. 283. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 283. tiek noraidīts. 284. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 285. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 285. tiek noraidīts. Tātad tikai deputāti ar balsošanas tiesībām drīkst balsot. 286. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. 286. tiek pieņemts. 288. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 288. tiek pieņemts. Tagad mums ir mutiskas grozījums no Glātfeldera kunga. Ja mēs vienojamies eh, balsot par šo te grozījumu, tad es dodu vārdu Glātfeldera kungam. Tātad par produktiem, kas satur medu. Uh, Tātad šī vārda izmantošana produktu aprakstā, grafiski vai kā savādāk, norādot, ka produkts satur medu. Tātad šo vārdu var izmantot tikai tad, ja vismaz 50% no visiem cukuriem šajā produktā uh, ir no medus. Tātad tas bija mutiskais grozījums, ko Glatfelder kungs iesniedza. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Un šis grozījums tiek pieņemts. 287. grozījums Ieglas kundze iesniegusi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tiek pieņemts. 77. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tiek pieņemts. 78. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Tiek pieņemts. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 289. grozījums no Delangas kundzes. Sākam balsot, beidzam balsot. 289. tiek pieņemts. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 290. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 290. tiek pieņemts. 291. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 292. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 293. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 83. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Un 83. grozījums tiek pieņemts. Ci siamo quasi, eh? Abbiamo quasi finito. Andiamo sui... Mēs esam gan drīz beiguši. Un tagad pāriem pie pēdējās daļas. Un tagad mums ir 85. grozījums par desmito ielūkumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bija 85. tātad tas bija. Tagad 87. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. Tātad šeit mums ir eh, jābalso par divām daļām. Tātad pirmā daļa. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot par pirmo daļu. Pieņemta. Un tagad 88. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot arī pieņemts. 89. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piektais grozījums tiek pieņemts. 91. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 91. tiek noraidīts. 6. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēdējā lapa. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Tātad pieņemts. Nē, 92. mēs tagad nebalsosim. Tagad astotais grozījums. Sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pa viena balss par daudz. Atkal no tautas partijas. Lai gan šeit varbūt tam īpaši nav nozīmes, bet nu lūdzu, tikai deputāti ar balsošanas tiesībām drīkst balsot, neviens cits. Tagad 96. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. mums atkal būs jābalso par šo grozījumu, tātad 96. grozījumu. Viena balss šeit mums ir pa daudz, atkal no tautas partijas mēs atkārtojam balsojumu par 96. grozījumu. Beidzam balsojumu par 96. grozījumu. Pieņemts. Tagad desmitais grozījums. Sākam balsot par desmito grozījumu. Beidzam. Nē, joprojām ir viena balss par daudz. Grazie, Albert. Ripetiamo il. Paldies par to. Tātad par desmito grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu otrais grozījums no Delangas kundzes. Sākam balsot par simtu otro. Beidzam balsot. Alberts Dešs šeit vēlas kaut ko paskaidrot, jo ir viena balss pa daudz. Priekšsēdētāji, man liekas, ka šeit kaut kas nav kārtībā, jo divi mūs, no mūsu biedriem nav šeit. Un Lulings kundze ir vienīgā aizvietotāja. Es nezinu, no kurienes šīs te balsis parādās. Bet, zaudē. One more. <laughs> Ok, ripetiamo il voto. Tātad balsojam atkal par 102. grozījumu no Delangis kundzes. Sākam balsot par 102. grozījumu. Posso chiedere, chiedo scusa, se alziamo la mano tutti i membri del Partito Popolare devono essere. Tad varbūt darīsim tā, tautas partijas biedri. Jums visiem jāpaceļ rokas, jo jums ir maksimums 17 balsis. Tātad paceļiet rokas, lai mēs varam redzēt, eh, kur te balso tautas partijas vārdā. Un turiet rokas augšā. zwei hinten in der Okay, Reihe. 18. Ah. 18. Ah. Ok, per favore, solo quelli che hanno alzato la mano, eh? Tā. Balsojam atkal par 102. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot par 102. grozījumu. Noraidīts. Tagad 10, 12. grozījums. Sākam balsot par 12. grozījumu, beidzam balsot. 108. Nikolson. Emendamento 108. Tagad par 108. grozījumu Nikolson iesniegto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot par 13. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums no Lavijas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad mēs varam uh, veikt gala balsojumu. Tātad gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Nu, ar to mēs arī esam beiguši balsošanu. Nu, nedaudz pārtraukumu paņemsim. Okay. It's better for, for the technician. Apparently there. there's some echo.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 Prego di prendere posto. Non abbiamo finito. Godāti deputāti, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Pretējā gadījumā mēs ļoti iekavēsim visu. Stefan! Se vuoi le metto la mano, co- così urlo quando... Madame Paulson! Sei pronta? Palsens kundze, vai esat gatava? Visi vēl nav gatavi. Prego, dobbiamo prendere la... Lūdzu, atsāksim darbu. Godātie kolēģi! Valutazione del bilancio del programma d'azione comunitaria. Un tagad mums ir jāizskata nākamais darba kārtības punkts - dzīvnieku labturības rīcības plāns laika posmam no 2008. līdz 2010. gadam. Lūdzu, godātie kolēģi, apsēžaties. Mums vēl ir samērā daudz darāmā šajā pēcpusdienā, jeb nu jau vakarā. Tā tad mēs tagad runāsim par dzīvnieku labturību. Ļoti svarīgs jautājums un dod vārdu Paulsens kundzei. Tā tad lūdzu. Tak, Herūd! Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Mēs visi zinām, cik svarīgs ir dzīvnieku labturības jautājums, jo dzīvnieku labturība ir viens no Eiropas lauksaimniecības pamat stūrakmeņiem un Eiropas lauksaimniecības identitātes moto. 2008. gadā Jēglas kundze sagatavoja ļoti labu atzinumu, kurš zināmā mērā bija par pamatu tam darbam, kur vēlāk uzsāka komisija sadarbībā ar parlamentu. Un šis darbs ir turpinājies visus šos gadus. Šobrīd mēs esam nonākuši tādā posmā, kurā visas tās prasības, kuras parlaments un Jēglas kundze izvirzīja, vēl nav izpildīti. Un tomēr mazliet mēs esam sasnieguši. Vispirmām kārtām jau pieminētie zinātnē izmantotie dzīvnieki, kuru situācija ir uzlabojusies, tieši tādā pašā mērā ir uzlabojusies arī dzīvnieku labturības jautājums, un tas šobrīd tiek pacelts arī Pasaules tirzniecības organizācijas sarunu raundos, vismaz līdz zināmai pakāpei. Un tomēr, godātie kolēģi, mums vēl ir daudz darāmā. Pat balstoties uz 2006. gada plānu, mēs vēl daudz nesam sasnieguši. Taču rezolūt, savā rezolūcijā parlaments jau uzsvēra, ka mums vajadzētu izmantot vislabākās pieejamās tehnoloģijas un zinātnes datus, jo parlaments vēlējās e, sagatavot piecgadas plānu, jaunu piecgadas plānu, kad beidzās iepriekšējais beidzas šogad. Taču šobrīd mēs nonākam pie vissvarīgākā punkta, proti pie nākotnes. Tā tad mums ir jāsagatavo jauns plāns. Es esmu diskutējusi par lauksaimniecību, uzturu, par uztura drošību, dzīvnieku labturību jau faktiski 40 gadus. Es nepārspīlēju, kolēģi. Un es esmu nogurusi. Man ir apnicis, ka ik pa pieciem gadiem mēs šos jautājumus paceļam, ik pa pieciem gadiem mani bombardē dzīvnieku labturības aizsardzības organizācijas šausminošie videoklipi. E, es nedomāju, ka dzīvnieku aizsardzības organizācijām vajadzētu tādās šausmās novest patērētājus vai mūs. Šīs filmas ir briesmīgas. Es nedomāju, ka mums vajadzētu diskutēt par šiem jautājumiem tik daudz, kā mēs to darām. Kāpēc? Ētika un morāle un dzīvnieku tiesības visiem ir skaidrs. Problēma patiesībā ir to ieviešana praksē, kāda ir visu šo normu īstenošana reālajā dzīvē. Un neaizmirsīsim vēl vienu lietu - ekonomiskā puse. Vai vispār ir iespējams radīt labu dzīvnieku labturības un aizsardzības sistēmu, uh, kura ļautu lauksaimniekiem izdzīvot. Vai tas vispār ir iespējams? Es jums varētu šeit minēt, cik vien piemēru jūs vēlētos, jo šobrīd tas nedarbojās ne no ekonomiskā, ne dzīvnieku labturības viedokļa. Kad Zviedrijā tika aizliegti. Uh, vistu pārvadāšanas būrīši, tad tie tika pār, tad viss šī tirniecība pārvēlās, pārcēlās uz Somiju, un šobrīd neviens vairāk Zviedrijā nepērk olas, kuras nav dējušas vistas, kuras nav uzturējušās brīvā dabā. Bet eh, šobrīd eh, industrija, pārtiks ražotāji nopērk tādas olas, kuras ir izdējušas vistas, kuras ir bijušas skūts apstākļos, jo tās ir daudz lētākas. Uh, Tagad, ko es esmu mēģinājis darīt? Mums ir jāmēģina nodrošināt kopīgs līmenis, kopīgi noteikumi, kas darbotos visā ES teritorijā. Tātad visiem ir jāizpilda Eiropas Savienībai izvirzītie standarti. Un ja lauksaimnieks to nevar, tad viņš arī nedrīkst pārdot dzīvnieku izcelsmes produktus tādus, kas neiz, neizpilda prasības. Es uzskatu, ka mums ir pilnīgas tiesības pieprasīt arī šādu dzīvnieku vai dzīvnieku produktu importu, importa aizliekšanu no tādām valstīm, kurās šīs prasības netiek izvird, izpildītas, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie paši noteikumi darbotos arī citās valstīs, pretējā, valst, pretējā gadījumā mēs izkropļojam konkurenci. Līdz ar to, godātie kolēģi, viens likumdošanas akts. Es esmu vienkāršojuši šo priekšlikumu ar pirms apmēram desmit gadiem rakstīto vispārējo uztura likumu. Šī sistēma ir darbojusies pietiekami labi, izņemot to gadījumu, kad runa iet par likumu īstenošanu dzīvē. Šajā situācijā mums ir ļoti daudz darāmā, uh, Proti, mums ir jāizveido tādi noteikumi, kur mēs varētu vairāk kontrolēt, un man diemžēl ir jāsaka, ka ja likumam ir jādarbojās tad, ja kā dalība valsts to neizpilda, pret to ir jāvērš sankcijas. Tātad tas ir tas, kas mums šobrīd ir jāizdara. Tā ir likumdošanas aktu realizēšana dzīvē pēc tam saistības ar starp dzīvnieku veselību un sabiedrības veselību. Šobrīd jau visiem ir skaidrs, ka visbīstamākās slimības gan Eiropā, gan pasaulē kļūst multi un panrezistentas pret visām antibiotikām, kādas vien ir pieejamas pasaulē. Līdz ar to problēma ir ļoti nopietna, un es uzskatu, ka dzīvnieku labturībai un dzīvnieku turēšanai vajadzētu pārplānot un pārskatīt antibiotiku lietošanu. Pie tam tas attiecās arī uz cilvēku medicīnu, ne tikai uz veterināro. Es ceru, ka jūs visi esat izlasījuši manu priekšlikumu. Un es tiešām ceru, ka divi principiālie priekšlikumi, trešais ir tāds kā norādījums, proti tiesības akts par dzīvnieku labturīgu antibiotiku rezistenci un sabiedrības veselību. Uh, Un eh, visas detaļas, kuras es esmu mēģinājusi šeit ieviest, un droši vien būs arī grozījumi, tos mēs varam diskutēt. Bet eh, man ļoti svarīgi ir piemērot vienlīdzīgas normas un principus visiem. Pie tam ne tikai normas, visiem ir jābūt arī vienādām tiesībām. Uh, Visiem ir jābūt pieejamiem vienādiem ekonomiskiem apstākļiem, un es vēlos redzēt, lai visi dzīvnieki un lopi Eiropā, neatkarīgi no tā, vai tos izmanto pārtiks rūpniecībā vai tie ir mūsu lolojuma dzīvnieki, lai visiem dzīvniekiem un lopiem Eiropā būtu normāla dzīve. Par to mēs visi esam viensprātis. Diskutēsim mēs par kaut ko citu, kā to praktiski īstenot. Kā īstenot visus tos likumdošanas aktus ekonomiski adekvātā vidē un uh, ekonomiskā īstenošanā, lai tas viss darbotos? Paldies! Molto bene, ringrazio, onorevole. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, Polsens kundzei. Pirms es dodu vārdu kolēģiem izteikties, es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu, Andrija Gavinelli, vai vēlties kaut ko pateikt, lūdzu? Andrija Gavinelli, lūdzu. Grazie, prezidente, intervengo. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es eh, vēlētos pateikt kaut ko pavisam lakonisku. Vispirms vēlētos pateikties Polsens kundzei un lauksaimniecības komitejai par jūsu ieguldīto darbu dzīvnieku labturības rīcības plāna pārskatīšanā, jeb izvērtēšanā. Tas Eiropai ir ārkārtīgi svarīgs jautājums arī raugoties uz attīstības aspektiem Eiropā un pasaulē. Protams, ka mums ir jāizvērtē labturības plāna rīcība, un, protams, no 2006. līdz 2010. gadam ir noticis samērā daudz. Komisija ir uzsākusi izvērtēšanas procesu, tieši dzīvnieku labturības rīcības plānam, un mēs pār izskatīsim pēdējos 20 gadus. Šajā izvērtēšanā tiks iesaistīts vairākas uh, ieinteresētās puses. 2010. gadā mēs esam paredzējuši paveikt šo izvērtēšanu šā gada decembrī. Un eh, izvērtēšanas rezultātus kopā ar Paulsens kundzes ziņojumu veicinās eh, dzīvnieku labturības tālākas politikas izstrādāšana Eiropā. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies komisijai, un tagad es dodu vārdu pārējiem deputātiem izteikties, un vispirms priekšsēdētāja vietnieks Večobovskungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos gan pateikties, gan arī apsveikt Paulsenas kundzi ar lielisko šajā jomā paveikto, un arī man patīk viņas skatījums, viņas pieeja šajā ziņojumā. Uh, Jāsaka gan, ka tas ir tikai ziņojuma projekts, tā ir tā pirmā redakcija. Un, eh, protams, ka iepriekšējais parlaments ir sagatavojis šā ziņojuma stūrakmeņus. Mēs esam daudz ko paveikuši. Es tiešām uzskatu, ka dzīvnieku labturība Eiropā pēdējos gados ir uzlabojusies, bet, protams, vēl daudz ir darāmā. Tieši kā jau Polsens kundze minēja, Jautājums ir saistīts ar eh, nevis ar jaunu likumdošanas aktu radīšanu, bet gan ar to realizēšanu dzīvē. Protams, ka vēl ir daudz darāmā. Neskatoties uz šīm problēmām, jautājums ir saistīts ar ētiku un morāli. Protams, ka mēs nevēlamies likt uz spēles dzīvnieku labturību un dzīvnieku veselību. Taču es uzskatu, ka mums vajadzētu atcerēties sekojošo. Mēs kā cilvēki, kā cilvēcīgas būtnes, nedrīkstam būt ļauni. Tas attiecās ne tikai uz attiecībām vienam ar otru, bet arī uz to, kā mēs izturamies pret dzīvniekiem. Un tas ir saistīts gan ar dzīvnieku transportēšanu. Klausoties Polsams kundzes teiktajā, es vēlētos tikai piebilst vienu momentu. Mums tomēr ir jāņem vērā tas, ka mēs vēlamies redzēt dzīvnieku labturības augstus standārtus Eiropas Savienībā, un tomēr mums ir jāizskata arī importa un eksporta balance. Un e, mēģinot to izskatīt, mums e, ir jāskatās, e, kāda ir še, kādas ir šīs sekas. Un, protams, mēs nedrīkstam tikai veicināt normu izpildi, mums ir jāpieprasa tas šo izpilde pilnīgi visu uh, dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju ziņā. Dzīvnieku labturība, dzīvnieku turēšana, principi Eiropā ir skaidri, un uh, šie, šiem principiem vajadzētu tikt pārceltiem arī uz tirzniecības jomu ar mūsu kaimiņu valstīm. Tikai tādā veidā mēs varēsim adekvāti pieprasīt šo principu izpildi. Es vēlos palūgt eh, Polsens kundzei atbildēt uz vienu jautājumu. Viena problēma, par ko mēs daudz šeit esam runājusi, runājuši, ir tieši kā jūs teicāt, visu likumdošanas aktu īstenošana. Ir ļoti daudz labu aizsāktņu, bet to īstenošana dzīvē izpaliek. Varbūt, ka mums vajadzētu vēlreiz apkopot nacionālā līmenī kontrolas mehānisms, jo kontrola dažādās valstīs ir stipri atšķirīga. Un tomēr, jā, problēma ir ar īstenošanu, un, protams, ka varbūt dalību valstīs vajadzētu ieviest kādu īpašu uzraudzības iestādi, kas tieši nodarbotos ar dzīvnieku labturības jautājumiem. Bet, lai šī iestāde nebūtu tikai formāls orgāns, tai būtu jābūt ar adekvātu ekspertu paneli. Tieši kā jau jūs teicāt, tie noteikumi, kur ir pieņemti Eiropas Savienībā, tiem ir jātiek īstenotiem. Jo šobrīd ir tā, ka daudzās valstīs ir pieņemti nacionālā līmenī ļoti labi noteikumi un standarti, bet tie netiek īstenoti. Tad kāda tam jēga? Es uzskatu, ka Polsenas kundzes ziņojums ir ļoti labs pamats tālākai rīcībai un dzīvnieku labturības uzlabošanai. Es to atbalstīšu. Paldies! Paldies, Vačakovska kungs. Tad par grozījumiem runāja, grozījumiem runāja termiņš ir 9. februārs 12 pa dienu. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš. Nākamais darbu kārtības, eh, nākamais darbu kārtībā Garsie Peres skundze lūdzu vēlas izteikties. Jā? Es arī gribēju pateikties Palsvenas kundzei par paveikto darbu un gribēju nākt klajā ar pāris komentāriem. Izteikt pēc tam tādus konkrētus, specifiskus komentārus par atsevišķiem ziņojumā iekļautajiem punktiem. Es ceru, ka laika gaitā varēsim arī izskatīt tādus grozījumus, kas ļautu nonākt pie kopējas nostājas par atsevišķiem punktiem. Tiesība akti par dzīvnieku labturību jāizstrādā uz reāliem pamatiem. Mums ir jau izstrādāt tiesība akti, uh, kas runā par vidas aizsardzību, un vispirms jāatrisina ar tiem saistītās problēmas, pirms param jaunus sodus. Nedrīkstam tāpat laikā šo procesu vilkt garumā, jo problēmas taču ir skaidrs. Ziņojumā nekas nav teicis par šādiem iepriekšējiem tiesību aktiem, taču standarti labturībā jau pastāv. Un mums jādomā par to, kā kompensēt, eh, piemēram, lauksemnieks par to īstenošanu. Mēs nedrīkstam tos eh, nekādā veidā atcelt, nē, bet patērētājs nedrīkst maksāt par to pārāk bargi. Mums jāskatās, kāda veida kompensācija meksā, e, mehānismu pastāv. Nu, piemēram, lai kaut kādā veidā ļautu zemniekiem konkurēt ar importiem no trešām valstīm. nu, varbūt arī nav pareizi lietot vārdu mm, ar lūgtumu secinu, jo komisijai, protams, tagad atkal būs jauns darbs priekšā, viņiem jānāk klājā ar jauniem pētījumiem, ir zinātniskie pamati, kas no jauna izstrādāt. Septītajā punktā, manuprāt, eh, nevajag šeit eh, šādā veidā formulēt komisijas darbu mudina komisiju nodrošināt. Tad iznāk, ka viņiem nekas cits nav jādara. Par devīto punktu, kur runājam par dzīvniekiem eh, vispār, tad ko tas nozīmē? Lauksaimniecības komiteja taču nenodarbosies ar dzīvnieku labturību, piemēram, zooloģiskajos dārzos vai par lolojumu dzīvniekiem mēs nerunāsim. Mēs runājam par lauksaimniecības dzīvniekiem, tāpat mēs nerunāsim par kaķiem un suņiem. Es domāju, tas būtu nereāli šādā veidā palēndu aptvērumu 12. punktā. Domāju, vajadzētu iekraut eh, vārdu brīvprātīgi. Mums, protams, jāvienojas par to, kādu līmeni vēlamies nodrošināt dzīvnieku labs, eh, labturībā minimālos līmeņus. 16. līdz 18. kur runāts par Eiropas centra dzīvnieku labturībai, kas tad par to maksās? Mēs jau, mums jau ir Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūra, nu, varbūt mums vienkārši jāpie, jāpiešķir funkcijas tām aģentūrām, kas jau pastāv, lai tās labāk funkcionētu, lai tās efektīvāk darbotos. Es nezinu, vai mums vajadzētu izvedot jaunus instrumentus, jaunus centrus, uh, jaunus, eh, neskādas organizācijas. Es domāju, ka nē, funkcijas jāuztic jau pastāvošām organizācijām. Visbeidzot, 24. līdz 28. punkts, kur tiek runāts eh, par dzīvnieku veselību un sabiedrības veselību. Nu, rezistence ir kaut kas, kas saistīts ar dzīvnieku veselību, un pilnīgi skaidrs, ka ražotājiem veterināri ārsti nav nu tie, kas gal galā ir atbildīgi par to. Uh, Te ārstiem būs savs sakāmais. Es domāju, ka par šo jautājumu mums vajadzētu runāt mazliet citādākā aspektā, un varbūt šeit atbildīgā komiteja eh, varētu būt eh, pavisam cita, nevis mūsēja. Es gribu vēl vienreiz atkārtot, ka esmu pārliecināta, ka šajā laikā līdz grozījuma iesniegšanas termiņam un līdz balsojam par šo ziņojumu mēs nonāksim pie atbilstīga kompromisa un nonāksim pie vienošanās. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Peres skundzei. Tālāk Elizabetai Jēglē došu vārdu. Lūdzu. Lielas paldies, saka Jēglas kundze. Esmu pateicīga Paulsens kundzei par padarīto darbu. Lielas paldies arī par to, ka viņi ir tik atvērta diskusijās par šiem jautājumiem, apspriežot šo jautājumu komitejā, un turklāt gribu pateikties arī iepriekšējai runātājai tomēr, kas um, skaidru un gaiši norādīja arī uz kļūmēm. Es uzskatu, ka galu galā mēs tiešām nonāksim pie laba priekšlikuma. Ar Pausens kundz kopā strādāsim, cītīgi strādāsim, un, manuprāt, šis pašiniciatīvas ziņojums būs ļoti vērtīgs. Tajā būtu īpaši jāuzsver. Uh, pašreizējā situācija, tātad jāizklāst pašreizējā situācija, kas ir noticis laikā no 2008. gada. Šobrīd pietrūkst informācijas, pietrūkst datu, atsevišķi tiesība akti ir jau transponēti, citi vēl nav transponēti, daži tiesība akti dažās valstīs ir eh, transponēti, citās atkal vēl nē. Uh, Un tāpēc es domāju, ka šai ziņojumā mums vajadzētu pievērsties tam, kā situācija mainīsies no 2008. gada, kāda tā ir šobrīd, kādus secinājumus varam izdarīt no šāda uh, datu uzskaitījuma, kā varam izvērtēt situāciju. Dzīvnieku labturība, uz kuru aicinam, kā jau teica Vojčakovski kungs, ja mēs aicinam to īstenot dzīvē, tad tādā gadījumā tas jādara mūsu kompetences ietvaros Lūk, testēšana, dzīvnieku testēšana, lauksaimniecības dzīvnieki, lauksaimniecības izmantojumie dzīvnieki. Bet jautājumi, kas saistīti ar sabiedrību un sabiedrības veselību, uh, es domāju, nav iekļaujami šeit, jo tādā gadījumā mums ziņojumā ir jārunā arī par lolojiem dzīvniekiem. Un tam līdzīgi. Tātad par to, vai ir gūti panākumi, vai ir kāds progress. Nu, varbūt tas nav tāds īpaši viegli atbildams jautājums. PTO ietvaros, sarunu ietvaros 2005. gadā tika runāts, un arī pēc 2008. gada ziņojuma tika runāts par to, un atceros, ka man toreiz teica, uh, ka bija atbalsts, bija atbalsts tajā brīdī, kad komisija pieminēja jebko par dzīvnieku labturības jautājumiem Marpus Eiropas Savienības. Nu, bet atbalsts ir viena lieta, atbalstoši vārdi ir viena lieta, bet standartu piemērošana citros, citos tirgos, citās valstīs ir kaut kas pilnīgi cits. Un tāpēc mans jautājums ir šāds, vai kaut kas ir mainījies arī ārpus Eiropas Savienības? Mēs vienmēr sakam, jā, mums jārāda piemērs, un tas, protams, ir lieliski, bet vai šim piemēram kāds sekos? Un es gribu zināt, kas ir mainījies citur. Un visbeidzot, ražotāji, lauksaimnieki. Tie, kas tur lopus. Viņiem visiem ir vajadzīgi skaidri, zinātniski pamatota secinājuma un informācija. Viņiem jāzina, ko viņi drīkst darīt un ko ne. Palsens kundze jau pieminēja tiesību aktu par cūkām, uh, savā ziņojumā. Bet ir taču jādomā par citām prasībām, vai šie citas prasības ir gana skaidras, lai tās varētu lauksaimnieks arī piemērot, ja mums varbūt ir vajadzīgi paskaidrojumi cittiesību akti, ne jau lauksaimniekiem ir jāinterpretē šie noteikumi. Ar šo pašinvestīvas ziņojumu mēs gribam uzdot pašu sev un citiem jautājumu, kā tad, kā tiesība akti tiek īstenot dalību valstīs, kā tiek virzīt uz priekšu šī situācija Jo gal galā, ja tie tiek apstrīdēti nemitīgi, tad tādā gadījumā nevarēsim nākt klajā ar atbilstīgu priekšlikumu. Esmu pārliecināta, ka gan komisija, gan dalību valstis rīkosies saskaņā ar mūsu prasībām, ja tās formulēsim skaidri. Jo galu galā dzīvnieku labturība ir ciešā mērā saistīta arī konkurētspēju. spēju. Paldies, saka priekšsādātājs. Ļoti daudz kolēģi ir pieteikušies uzstāties, un gribēju teikt, ka pēc, šīs, pēc šīm sākotnējām debatēm mums pēc tam vēl ir jāpievēršas vēl vienam jautājumam, kas ir taisnīgi ienākumu lauksaimniekiem, Žozē Bovē ziņojums. Tātad uh, vēl viens punkts mums jāizskata, un tāpēc lūkšu visus runātājus izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Tālāk Džordžs Lajons, lūdzu. Paldies! Izteikšos īsi. Iesākumā gribēju teikt, ka atzinīgi vērtēju Paulsens kundzes ziņojumu. Pirmām kārtām viņas ierosinājums par kopējiem standartiem visā Eiropā ir ļoti atbalstāms. Es to vērtēju atzinīgi. Tas, domāju, ir pareizā pieeja. Mums ir pieredze, īpaši manā valstī, ar augstāku standartu piemērošanu. Un nu, mēs cerējām, ka tādā visa re rezultātā ražošana uzlabosies, bet rezultātā pastiprinājies eksports no valstīm, kas nav īstenojuši dzīvnieku labturības prasības. Un tāpēc es domāju, šādai kopējai pieeja ir noteikti ļoti liela nozīme. Sastiet uz pārējiem diviem elementiem, piemēram, tiesību aktu īstenošana. Uh, Jā, tas ir svarīgi. Svarīgs arī soda sankcijas. Jāpārliecinās, lai ir atbilstība noteikumiem visā Eiropas Savienībā. Jo man šķiet, ka šobrīd tas ir viens, lielākai, viens no lielākajiem trūkumiem, ar ko esam sastapušies dzīvnieku labturības jomā. Tālāk par transporta jautājumu. Jauni noteikumi transportā tika īstenot pavisam nesen, bet jautājums jau nav tik daudz saistīts ar jauniem noteikumiem, bet atkal no jauna ar to īstenošanu, piemērošanu It īpaši tad, ja tā ir valsts, kas tirgojas Eiropas Savienības ietvaros teritorijā. Un ir vajadzīgi šie kopējie standarti, ir vajadzīga kopīga īstenošana, bet tam ir, tas jāmēģina attiecināt arī uz trešām valstīm. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Jo mēs, mums, mēs protams, varam nodrošināt vienlīdzīgas noteikums visām dalību valstīm Eiropas Savienībā, bet tām jābūt ir arī konkrēt spējīgām ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc atzinīgi vērtēju šo iespēju apspriešos jautājumus. jautājumus Un uh, domāju, ka tiešām mums vajadzētu pievērties šobrīd par īsteno, pie īstenošanas noteikumiem un pie sankcijām. Paldies, Džordž, tas tiešām bija ļoti svarīgi, saka priekšādātājs. Pilnīgi piekrīt jums. Rīt mēs runāsim ar Espinozas par, kungu par šiem jautājumiem, varēsim pieminēt par šo appusējības principu. Magines skundze, paldies priekšādātāji. Pāris ieved piezīmes pirms pievēršos ziņojumam. Uh, gribu aizstāvēt gan zemniekus, gan tos, kam ir lolojumi dzīvnieki, gan tie, kas pieskat savus lopus un dara to ļoti kvalitatīvi. Jāsaka, lai gan redzam pa laikam ļoti briesmīgus piemērus, tad reizēm ir arī ļoti labi piemēri. Mums jāceļas kājās un jāaizstāv arī tie ražotāji un zemes īpašnieki, kas rūpējas par saviem dzīvniekiem, kas mēs, protams, varbūt, es domāju, ka mēs runājam par mazākumu, kas to nedara. Un daži no tiem, kam ir problēmas ar dzīvi, lopkopību parasti ir arī garā vāji, viņiem ir mentāla rakstura problēmas, un tāpēc viņi spēja būt nežēlīgi. Bet zemnieki kopumā tomēr tādi nav. Un es domāju, ka tādā gadījumā šis jautājums jārisina ļoti delikātā veidā. Uh, Jo cilvēks šādā kopumā ir jāskat tomēr kā svarīgāks par dzīvniekiem, nu tādā lielā, lielā kopainā. Pastāv tāds delikāts jautājums, kas saistīts ar dalību valstīm, un uh, jāsaka, ar garīgo veselību ir jārīkojas ļoti uzmanīgi. Jā, protams, pastāv nežēlīgi gadījumi, un, protams, ka tiesību akti ir jāīsteno šajā gadījumā, bet domāju, ka jūsu punkti par īstenošanu pašreizējo tiesību aktu īstenošanu, protams, ir ļoti derīgi, bet nevajadzētu steigties gatavot jaunu jaunus noteikumus, neīstenojot vēl pašreizējot. No referents un arī no komisijas gribēju lūgt viedokli par šādiem jautājumiem. Pašlaik esmu apmulsus. Manuprāt, man šitā PTO pilnībā neņem vērā nemaz Eiropas Savienības dzīvnieku labturības standartus. Nekādā mērā. Un tāpēc mēs esam sastapušies ar būtisku problēmu. Es gribētu cerēt, ka man nav taisnība, bet man liekas, ka man ir taisnība. Runājot par šiem vistu būriem, kur ir būri bez ligzdām, jūs teicāt, lūk, šie būri tika pārvietot no Zviedrijas uz Somija, jā, nu, mēs Eiropas Savienībā ar to sastapsimies tajā brīdī, kad visur tiks iznākt šie noteikumi un šie būri tiks pārvietot uz valstīm ārpus Eiropas Savienību. Un mēs vienkārši importēsim olas, jo Problēma ar iepriekšējo tiesību aktu sagatavotiem bija tāda, ka termiņu dēļ un sabiedrības atbalsta trūkuma dēļ netika gūtas sekmes. Nu, varbūt tāpēc šis aizliegums par būriem faktiski nemaz nebija tā labākā ideja, jo mēs nevarējam, mēs nepadomājam par sekām, ko šis aizliegums izra, izraisīs, respektīvi par pieaugumu eksportā. Tāpēc domāju, ka šeit ir vajadzīgs precizējums gribu vēlreiz arī atkārtot šo, šādu punktu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Domāju, ka visi šajā telpā piekritīs, ka mēs, protams, atbalstam dzīvnieku labturību, bet uh, Es negribu, lai mani manā rīcībā vada vis visādi ēpasti, kas nāk no cilvēkiem, kas aizsargā dzīvnieku tiesības par to karu un tam līdzīgi. Es uh, mīlu dzīvniekus, bet es saprotu, ka uz tiem balstās arī lauksaimniecība lielā mērā. Tāpēc es domāju, ka mūsu darbs ir jābalst uz zinātniskiem pamatiem, un varbūt mums vajadzētu šeit tur PTO ietvaros par to parunāt. Varbūt ASV ir kāda jauna pētījuma šai saistībā. Paldies, paldies Magines skundzei. Kabala Santos kungs lūdzu tālāk. Muito obrigado, Presidente. Serei Liels paldies! Izteikšos īsi. Šis nenoliedzami ir svarīgs jautājums un arī vienlaicīgi ļoti delikāts jautājums. Tas jāskat no divām pusēm. Pirmām kārtām no civilizācijas, no vērtību aspektu, un otrām kārtām arī no ekonomiskā aspekta, pārtiks piegādes aspekta. Ziņojums, manuprāt, ir ļoti labs, bet tas vairāk pievērš šim otrajam aspektam jā, tik pieminēta nežēlība pret dzīvniekiem, jo cilvēki, kas ir vienkārši traki, bet šī nežēlīga attieksme par dzīvniekiem var būt tādu, eh, tādu cilvēku rīzības rezultāts, bet tad arī šī nepaciet, ne, nepieciešamība eh, būt konkurētspējīgiem un ziņojumā jāpievērš visiem, visām šīm pusēm. Es zinu, ka laika nav daudz. Uh, Un uh, diskusijas, protams, varētu ilgt nezinu cik ilgi, bet gribēju šeit tāpēc nākt klajā ar vienu punktu. Komisijas pārstāvs pieminēja Eiropas centru dzīvnieku labturībai. Jā, šeit ir tiek minēts ziņojumā, šeit pausts atbalsts šāda centra izveidai, bet nav īsti skaidrs, kas tad šāds, ko šis centrs darītu, kādas būtu tās fu tā funkcijas. Nu, protams, ka mums ir jāzina, kādi tad ir tie mērķi. Varbūt, ka Eiropas centram būtu svarīga loma spēlēm, bet tāpat laikā nevēlamies, lai tas kļūtu tikai par vēl vienu aģentūru, vēl vienu uh, līdzekļu šķērdēšanas veidu. Tāpēc gribu vairāk informācijas par to, ko tad šāds Eiropas centra dzīvnieku labturībai uh, panāktu. Paldies, tālāk Mārtiņ, jums vārds. Paldies! Gribēju pateikties referentei Mēs lielā mērā esam vienisprāts par daudziem punktiem. Nu, pāris punkti, ko, kur esmu citās domās, mēs atbalstam domu par vienlīdzīgu standartu izveidu visā Eiropā. Un mums ļoti uzmanīgi jā, jā, jādomā arī par kontrols mehānismiem un metodēm. Nav nekādas jēgas aicināt ievērot augstus standarts un tad pašiem vien tos ignorēt šos aicinājumus. Es pazīstu kādu uzņēmumu, kas uzskata, ka tiesas ir tikai papildus lokas lopkopiem un lauksaimniekiem. Es domāju, ka lopi jāuztur tādā veidā, kas atbilst arī viņu sugai, tam sugas prasībām un tam līdzīgi. Un jāskatās ir uz to, kādā veidā, kāda ir šī koncentrācija, cik lielos daudzumos dzīvnieki tiek turēti vienkopus. kopus. Un ļoti nopietni jāskat arī jautājumu par milzīgām uh, lopa fermām. Nu, piemēram, cūkopībā. Šķiet, ka problēmas uh, šobrīd krājas, tās burtiski augumi vienā brīdī vādzes lūzīs. Šobrīd jau mēs nerunājam par tādiem maza apjoma problēmiņām, nē, es runājam par ļoti lielām problēmām, kas burtiski karājas mūsu pārkā damokla zobens, ja runājam par antibiotikām, ja runājam par šīm masveida mm, dzīvnieku uzturēšanās vietām. Mm, problēmas, domāju, varētu šeit tiešām rasties ļoti lielā apmērā. Un arī būs nepieciešama liela medikamentu daudzumi. Tālāk došu vārdu Ienu kungam. Liels paldies! Paldies ziņojumu! Pausens kundzei viens komentārs. Mana paša pieredze liecina, ka mums jāpanāk tas, ka lauksiemnieks ir mūsu pusē kā sabiedrotais dzīvnieku labturības jomā. Mums, kad sakām, ka lūk, dzīvnieki jātur tādā veidā, kāds atbilst viņu sugai, tas, protams, ir ļoti svarīgs princips zemnieki tiešām uztraucas, ja viņi jūt, ka, piemēram, lūk, kāds cits eh, nogriež stūrus, apiet kādu principu un līdz ar to tā visa rezultātā nopelna vairāk naudas. Burtiski izspiež viņus no tirdzniecības, nesastopoties ar grūtībām, ar ko viņi sastopas. Cilvēkiem nepatīk, eh, ne, nepatīk redzēt, ka citi krāpjas un tāpēc kļūst par ieguvējiem. Mums jāpanāk tas, ka visi ir pret uh, Man jums jāatgādina, ka zemnieki nav pret labturības principiem, bet viņi vēlas zināt, būt pārliecināti, ka ir arī tāda lieta kā patērētāja aizsardzība, kontrole, un ka arī patērētāji netiks pakļauti tādai izvēlē, tādu produktu iegādē, piemēram, kas nāk no vietas, kur šādi standarti netiek ievēroti. Vienu brīdinājumu gribēju jums arī visiem izteikt. Domāju, ka mazu, ko, mazāk koncentrāciju īstenošana, mazāk dzīvnieku skaita koncentrācijas īstenošanā varbūt e, būtu pozitīvāka. Antibiotikas, piemēram, Vācijā, šis jautājums jā, ir tāds, ka nav nekāda ierobežojuma, piemēram, attiecībā uz lobarību. Mums jāpatur prātā, ka atsevišķi principi būs piemēroti vienai sūgai, vieniem dzīvniekiem, citi citam. Mums ir zinām pieredze jau šai jomā. Uh, bet mēs esam redzējuši arī kādas problēmas tiek piedzīvotas, piemēram, ja ir maza dzīvnieku koncentrācija. Tas nebūtu, tad neizslēdz problēmu plukumu, ja mēs samazināsim šīs lielās koncentrācijas. Mums jāpārliecinās, ka lauksaimniecība lopkopība tomēr ir peļ, nes peļņu, ka tā ir rentabla un palīdz lauksaimniekiem. Tā mēs tikai varēsim nodrošināt atbilstīgu situācijas virzību. Svarīgi, svarīgi, protams, ir kvalitāte, bet jāskatās arī konkrēti, piemērojot noteikumus konkrētām dzīvnieku šķirnēm radoš, ražošanai jānotiek ir arī šajā konkurētspējas kontekstā. Paldies! Tālāk Kopec kungam vārds. Domnul Rubiks, vă rog. Rubika kungam vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man tikai dažas piezīmes. Es katrā ziņā no visas sirds, kā cilvēks, atbalstu, lai mūsu cilvēkiem būtu pienācīga attieksme pret tiem, kas mūs baro, un pret tiem, pateicoties kuriem mēs vispār dzīvojam. Manā izpratnē daudz lielāka vērība jāpievērš um, lopu turēšanai, dzīvnieku turēšanai, viņa ēdināšanai. Ja, piemēram, govi mēs esam pārvērtuši no govs par tādu īstu pienu mašīnu. Mēs viņu eksploatējam pāris laktācijas un pēc tam atdodam gaļai. Govīm nav radīti normāli apstākļi ļoti bieži, lai viņi varētu pastaigāties, būt staigā gaisā. Mēs viņai barojam, ko tik varam iedot, pēc tam mašīnā iekšā, lai viņi izslauc, un tā no dienas dienā, no gada gadā. Latvijā ir veikti pētījumi attiecībā uz to, ka govis baro ar modificētām sojas pupiņām. Zinātnieki ir atraduši, ka šo pupiņu elementi ir atrodami tādas govs pienā, un tādas govs piens ir ļoti kaitīgs sievietēm, kuras ir stāvoklī. Mēs bieži satiekamies pasaulē vispār ar dažādām trakumsērgām, un te šodien arī runājam par to, ka, nu, garīgi neveseli cilvēki ar lopiem izturās, pret lopiem dzīvniekiem izturās neveselīgi, bet kā mēs paši izturamies. Ja mēs zāles ēdoju barojam ar kaulu miltiem, ja mēs zāles ēdoju barojam ar zivju miltiem, tad nav brīnums, ka tas lops paliek traks. Tādēļ es no visas sirds apsveicu šo dokumentu, kas tiks strādāts un pieņemts, un viņš ir ļoti vajadzīgs. Vă mulțumesc. Doamna Calniete, aveți cuvântul. Kalnietes kundze, lūdzu. Okay. Um, liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Um, es gribu pateikties gan ziņotājai, gan arī um, ēnu ziņotājiem, jo man liekas, ka šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs eh, tieši, lai novērtētu, kas tad no 2006. gada līdz 2010. gadam ir izdarīts saskaņā ar to labturības rīcības plānu, kas tika pieņemts. Um, Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu vienotu pieeju Eiropā dzīvnieku labturības marķējumam visās Eiropas Savienības dalību valstīs Uh, un mums vajadzētu arī uh, izveidot vienotu uh, labturības rādītāju sistēmu. Tomēr man ir šaubas par to, vai tam ir nepieciešams radīt jaunu aģentūru. Um, līdz šim tā ir dalība valsts, kas nodrošina esošo normatīvo standartu īstenošanu labturības jomā. Un Eh, šāda vēl papildus aģentūras izveidošana, es gribētu vairāk zināt, cik tas maksās Eiropas nodokļu maksātājiem un kādas būs šīs aģentūras funkcijas un tiesības. Eh, es tāpat kā vairāk jau runātāji gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai um, Eiropas Savienības tirzniecībai ar trešajām valstīm, šajās trešajās valstīs, um, notiktu iesaistīšanās uh, produktu kvalitātes schēmu izmantošanā. Citādi Eiropas lauksaimnieki konkurētspējas ziņā atrodas nevienlīdzīgā stāvoklī pret e, tiem, kas e, e, dzīvniekus ražojot e, Um, uh, lauksaimnieks uh, uh, ražojot lauksaimniecības produktus, neievēro attiecīgos dzīvnieku labturības standartus. Un pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, man, protams, kā katram normālam cilvēkam, man ir saprotama vēlēšanās iekļaut šajā topošajā dokumentā arī e, jautājumu par lolojamajiem dzīvniekiem. Tomēr mēs šeit, lauksaimniecības komitejā, runājam par mājdzīvniekiem, par govīm, cūkām un putniem, kas kopš viscenākajiem laikiem ir pavadījuši cilvēku. Un mūsu pienākums šeit ir domāt par viņu labturību, nevis sarežģīt dzīvi cilvēkiem, uh, kas, um, uh, kas tur lolojumos dzīvniekus, lai kliedētu savu vientulību, palīdzētu bērniem veidoties uh, kā personībām un tā tālāk. Paldies! Mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Ek. Un tagad es dodu vārdu Aņikungam. kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēki iemācītos staigāt, pirms viņi sāk skriet. Apskatoties par pēdējā laika Eiropā pieņemtajiem dzīvnieku labturības tiesību aktiem, ir pirmais bija par dzīvu dzīvnieku transportēšanu. Tātad man vairs neļauj pārvietot uh, dzīvu aitu ilgāk, vairāk par 35 jūdzēm, jo tad eh, ir jābūt speciālam dokumentam, un ja aita ir ceļojusi dzīva ilgāk par 35 jūdzēm, tad, eh, tad eh, policija var šo mašīnu transportu apturēt un ir vesela virkni sankciju. Bet Ja mēs skatāmies uz citām valstīm Eiropas Savienībā, tad tas skatās uz Angļiem ar nesaprāšanu. Es uzskatu, ka ir jābūt adekvātiem likumiem visās 27 dalību valstīs, un ja Eiropas Savienība kaut ko vēlas darīt, tad tai ir jāskatās uz šo noteikumu īstenošanu. Nākamais - lauksaimniecības ražošana, bet problēma sāksies pēc 8-9 mēnešiem, kad pēdējās vistas būs piedzimušas, kuras visu savu dzīves ciklu pavadīs krāteņos. Ideāla situācija jau būtu, lai visas 27 dalību valsts 2012. gada 1. janvārī beigtu ražot tādas olas, ko ir dēļus vistas krāteņos. Taču ir tādas dalību valstis, kurās um, lauksēmnieki saņem pabalstu, lai varētu pāriet no šīs krāteņa sistēmas uz brīvo iešanu sistēmu, bet eh, apvienotajā karalistē tas nav iespējams, un tādā gadījumā izveidojas eh, izkropļošana konkurences ziņā starp šīm valstīm un Lielbritāšanu. Es domāju, Mums ir jādomā par to, kā palīdzēt lauksaimniekiem apvienotajā karalistē. Es nedomāju, ka mums ir jāpieņem papildus likumdošana. Papildus likumdošana. Varbūt viens praktisks risinājums būtu tāds, ka uh, pieprasīt. Kāds jau šeit teica, piemēram, kolēģis no īrijas, ka 2012. gadā šis likums stāsies spēkā, Eiropas Savienība vēl nav tam gatava. Piemēram, krāteņu ražotāji Itālijā un Spānijā nebūs tam gatavi. Un, protams, kā šajās valstīs patērētāji vēlēsies nopirkt tādas olas, kādu viņi vienmēr ir pirkuši, un tad šīs olas nāks no Indijas, Ukrainas un citām un, protams, tās būs tādas olas, kur dēļas vistas krāteņos. Šobrīd Eiropas Savienība 15 miljonus ir atvēlējusi un jau iztērējusi labturības projektiem, bet kas tad ir noticis? Ir vesela kaudz dažādu likumdošanas aktu, bet mēs varam šo naudu izmantot daudz labāk, piemēram, veidot apmācības kampaņas patērētājiem nepirkt olas, kas nākuši no trešajām valstīm. Jautājums ir par to, kā mēs izmantojam naudu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es e, tikai vēlētos pateikt to, ka Bulgārija un Rumānija godātais kolēģi pilnībā ir izpildījusi Eiropas Savienības likumdošanas aktus un pārējais periods, uz kuru jūs norādījāt, Par to mēs vienojāmies divu valstu iestājas sarunu laikā. Tā kā pārkāpuma tur nav. Un tagad es dodu vārdu nākamajam runātājam. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka Palsons kundzei tiešām būtu jāaplaudē. Palsons kundze, jūs savā ievadrunā jau pieminējāt ka visu laiku tiek rādīts ik pēc pieciem gadiem šausminoši video klipi, kuros tiek pārkāpt dzīvnieku labturības noteikumi. Jāsaka, ka mēs jau nevaram apgalvot eh, pretējo, bet ir viena filma, ko es redzēju jau pirms 30 gadiem. Un eh, šajā uh, Uh, filmā bija parādīts, ka uh, govis un eh, lielopi tika aiz kājām iecelti kuģos un kā viņi tur karājās trosēs aiz kājām. Tātad tas ir 30 gadu vecs videoklips un nekas nav mainījies. Tā jau ir. Ja mēs ieliktu visus tos cietumā, kuri pārkāpj uh, dzīvnieku labturēšanas noteikums, tad cietumi būtu pilni. Un tomēr, kā jau iepriekšējais kolēģis teica, mums e, vajadzētu varbūt runāt par mazliet citiem terminiem. Šeit tika ievies termiņš, ka var slikti izturēties pret vienu govi, un vienlaicīgi būs tādi lauksaimnieki, kuri pilnīgi adekvāti kops un labturības noteikumi būs izpildīti 400 govju fermā. E, mans tēvs bija biškopis, viņam bija 15 tūkstoši bišu, un viņš pret viņām izturējās adekvāti. Es e, nevēlētos, lai visi, e, lai, piemēram, biškopiem Eiropas Savienībā tiktu ieviest kaut kādu noteikumu, ka viņi nevar turēt vairāk kā tūkstot vai desmit tūkstoši bišu. Paulsens kundze. Slikti ir tas, ka PTO šobrīd nerunā, ir atteikusies runāt par labturības jautājumiem. Jā, jums ir taisnība, viņi šat tad piemin dzīvnieku labturību, bet viņi to nevēlas ieviest darba kārtībā, līdz ar to PTO jautājums par dzīvnieku labturības jautājumu pacelšanu starptautiskā līmenī nepastāv. Un līdz ar to es vēlētos, lai mēs kaut ko darītu šajā jomā. Paldies! Paldies Albertam, un tagad dodu vārdu nākošajam runātājam. Es eh, vēlētos pateikt, ka dzīvnieku labturības jautājums vienmēr ir saistīts eh, starp attiecībām starp dzīvnieku un cilvēku. Bet eh, vardarbība un ļaunums jau ir arī starp cilvēkiem. Līdz ar to, ja mēs vēlamies humāni izturēties pret dzīvniekiem, jā, protams, bet mums ir jāizturās humāni arī pret cilvēkiem. Jūsu ziņojums ir lielisks. Protams, ka mums ir jāpieprasa, lai viss pret dzīvniekiem izturētos cilvēcīgi. Mums vajadzētu runāt par sociālajiem jautājumiem, bet vēlreiz atgriezīšos pie Paulsens kundzes ziņojuma. Santosas kundze jau teica, vai mums vajadzētu gribētu šādu aģentūru vai nē. Jā, jautājums ir atklāts, vai mums vajadzētu tādu aģentūru, kur darbojas pēc komisijas pātagas, mums vajadzētu tādu aģentūru, kur nākt klajā ar risinājumiem, un par to mums ir jādiskutē. Visiem ir jāsaprot viens, ja mēs vēlamies koordinēt noteikumus un normatīvos aktus, tad mums ir jābūt uzraudzības iestādēji, jo, protams, Eiropas Savienības līmenī mēs varam daudz ko koordinēt, bet kas notiek, kas notiek lauksaimnieku kūtī? PTO, es tiešām nezinu, vai mums izdosies pacelt šo jautājumu PTO līmenī, ja mēs nevaram Eiropas Savienību, ja es atvainojos PTO līmenī vienoties par vidas jautājumiem, par tirzniecības jautājumiem, klimatu. Uh, Protams, kā vienmēr ir viegli pateikt Eiropas Savienībā, mēs nevaram to atrisināt, mums tas ir jārisina augstākā līmenī. Nu, diez vai, diez vai mēs varēsim mainīt pasaules kārtību. Uh, Protams, ka mums ir jāzina, kas notiek PTO. Mums ir jāmēģina koordinēt visi pasākumi Eiropas Savienības līmenī tādā veidā, ka visas valstis, visas kultūras respektēs šīs attiecības starp cilvēku un dzīvnieku, bet tas nevar būt vienpusēji. Paldies! Paldies, Stefan! Un tagad es dodu vārdu nākošajam runātājiem. Jā, paldies! Paldies! Es vēlētos uzteikt Polsenas kundzes darīto. Bet uh, Kolsens kundzes ziņojuma nosaukums ir izvērtēšana, rīcības plāna laika posmam 2006-2010 izvērtēšana. Bet par izvērtēšanu runa šajā ziņojumā iet samērā maz. Kaut arī jūs analizējat komisijas tekstu, man ir radies iespējas, ka mums tiešām vajadzētu izvērtēt to, kas notiek lauksaimnieku dārzos un pļavās un kūtīs. Mums ir jāizvērtē, kur ir problēma. Kāpēc mēs 2010. gadā neesam nonākuši tur, kur vajadzēja? Pie tam, kāpēc e, dažādos reģionos Eiropā ir dažāds šo mērķu sasniegšanas ātrums? Kur mēs esam zaudējuši? Kur mums vēl būtu jāpieliek? Jāpieliek turbomotors, lai mēs to panāktu. Protams, šis jautājums ir ļoti delikāts. Par to runājot ar cilvēkiem, cilvēki ļoti cilvēki jūtas skarti. Bet jāsaka, ka es jūtos skarts arī redzot bildes no Haiti zemestrīces. Paldies, turpina priekšsēdētāja kungs. Līdz ar to mēs pabeidzam debats, un tagad es dodu vārdu Palsens kundzei noslēgumu vārdiem par viņas ziņojumu. Lūdzu, Palsens kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Es cerēju, ka es būšu izvairījusies no debatēm par dzīvnieku labturību kā tādu, jo man likās, ka mēs esam vienoti tajā, ko mēs saprotam ar dzīvnieku labturību. Protams, ka pret dzīvniekiem un lopiem ir jāizturās ar cieņu, bet galvenā problēma šobrīd, par ko mēs diskutējām, ir tas, kā to praktiski nodrošināt kas notiek kūtīs un pļavās, pie tam, kā nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus vismaz Eiropas iekšējā tirgu, nu vismaz sākotnēji, kā tikt galā ar ekonomikas spiedienu, kā to visu savilkt kopā, kā mēs varam izveidot kopīgus standartus Eiropas Savienībā, kā izpildīt visus tos noteikumus un normatīvas, kurus mēs Eiropas Savienībā pieņemam. Katrā ziņā man vairāk gribētos uzmanību vērst uz praktisko politiku, jeb, teiksim tā, praktisku sabiedrības pārvaldību, jo es tādai ticu. Ir ļoti maz tādu zemnieku, lauksaimnieku, kuri pret dzīvniekiem izturās ļauni. Es neesmu satikusi nevienu, es neesmu satikusi nevienu tādu, kas izturās ļauni. Un tas notiek gan mazās kūtīs ar ļoti labi, labām, smukām govīm, bet jāsaka, ka visā Eiropā es esmu bijusi arī ļoti lielās sētās, zemnieku sētās, kurās viss ir noticis vienkārši lieliski un govs ir bijusi pārlaimīgas. Kolēģi, mēs visi esam vienisprāts par to, ka mēs nevaram iestāties par zemniekiem Eiropā, mēs nevaram nodrošināt viņiem adekvātus konkurences apstākļus pasaulē, ja viņiem visiem nav vienlodz, vienlīdzīgas prasības. Protams, ir vesela virkni tehnisku jautājumu. Aģentūra. Nē, kolēģi, es negribu jaunu aģentūru, jaunu iestādi. Es uzskatu, ka eh, jau pārtikas aizsardzības aģentūrai vajadzētu uzraudzīt to, kas notiek īrijā. Diemžēl šī aģentūra nepietiek līdzekļu. Mums ir EFSA, kas jau daudz ko aizsargā, piemēram, cīnās pret antibiotiku rezistenci un viss, kas ir saistīts ar cilvēku veselību. Es negribu, lai būtu jauna aģentūra vai jauna iestāde. Es uzskatu, ka mums ir jārunā par pētniecību, pasākumu koordinēšanu, tehniskām iespējām un jauninājumiem. Tātad mans priekšlikums varbūt būtu tāds, ka dalību valstīs jau esošās institūcijas, kuras jau adekvāti darbojas dalību valstīs, uh, Vai arī, ka šo funkciju pārņem kāds komisijas direktorāts vai ģenerāldirektorāts, bet es negribu redzēt jaunu aģentūru. Es vēlos redzēt koordināciju. Kas to darīs? Principā man neinteresē. Paldies! Bene, molto bene, stato un... Paldies, turpina prieksēdētājs. Mums ir bijusi ļoti interesantas debatas. Un arī es vēlētos izmantot iespēju pateikties Polsens kundzei par lielisko darbu. Jā, mums būs eh, iespēja diskutēt par šo jautājumu vēl mazliet vēlāk pavasarī, bet tagad pabeidzam sesto darba kārtības punktu izskati un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. februārs pulkstens 12. Un tagad pārējām pavisam īsi pie septītā darba kārtības punkta šodienas pēcpusdienā. Un jautājums ir par taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem, labāk pārtiks apgādes ķēdes darbība Eiropā. Pirmā diskusija par šo jautājumu, pirmā viedokļa apmaiņa, un es vēlētos tagad dot vārdu Žozē Bovēkungam pavisam ātri, īsi sniegt ieskatu šajā pārtiks apgādes ķēdes darbībā. Tā kā šis jautājums ir tik ļoti svarīgs, Mēs zinām, ka institūcijas jau ir darbojušās un daudz ko darījušas. Katrā ziņā ir spriedzi pārtiks apgādes ķēdē, bet mums laika vairs nav daudz. Mums vajadzētu mazliet iedziļināties. Mans priekšlikums būtu sekojošs. Vispirms vārds buvē kungam, īsa prezentācija. Pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvi, ja viņš gribēs kaut ko teikt vai viņa. Buvē kungs. Uh, Priekšsēdētāja kungs, Jā, mums ir palikusi burtiski pāris minūtes, un tāpēc ir mazliet grūti, es pat gribētu teikt, neiespēj, vismaz diskusijas ir neiespējams, bet eh, tomēr uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu stiprināt dažādus priekšlikumus, un mēs vēlamies uh, ar viedokļu apmaiņu uzlabot pārtiks apgādes ķēdes darbību. Tātad es uzskatu, ka diskusijas ir vajadzīgas, bet piedodiet, piecās minūtēs mēs to nevaram īstenot. Un mums ir koordināta sēde pulksten sešos. Mans priekšlikums ir sekojošs. Varbūt diskusiju, viedokļu apmaiņu mēs varētu uh, E, organizēt kopā ar, koordinā, ar komisijas paziņojumu. Šis ir ļoti būtisks jautājums, un mēs to nevaram izskatīt tik ātri, kā jūs to vēlaties. Priekšsēdētājs. Jā, mans priekšlikums būtu sekojošs. Varbūt mēs varam atlikt. Jautājums tiešām ir ļoti svarīgs, līdz ar to es vēlētos pateikt Žozē par priekšlikumu. Mēs viedokļu apmaiņu organizēsim tuvākajās komitejas sēdēs. Uh, Tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši komitejas darbu. Es vēlētos jums atgādināt, ka rītā mūs apmeklēs Espinosas kundze, kas ir eh, prezidentūras lauksaimniecības ministra, proti Spānijas lauksaimniecības mizīte, ministra, un eh, mēs runāsim par klimata izmaiņām pēcpusdienā. Lūdzu, koordinātori, palīdzi.